Good morning. Good morning. Labrīt, labrīt visiem, dārgie kolēģi. Mums beidzot ir jāsākt mūsu lībēs komitejas sanāksme. Kā parasti mūsu pirmais darbkārtības punkts ir pieņemt darba kārtību, tā jums ir izdalīta, ja jums iebildumu nav, tad Pāriesim pie otrā punkta, kas ir priekšsādātāja paziņojumi. Šoreiz man nekādu paziņojumu nav. Tālāk protokoli. Jums ir to saraksts darba kārtībā, tie jau ir apspriesti, vai jūs tiem piekrītat. Un tā kā pret protokoliem arī iebildumu nav, tad Pārējām pie ceturtā punkta. Šeit mums ir ES pamatiesību aģentūras 2010. gada ziņojums. Mūsu vidū ir Mortens Kierums, kas ir FRA direktors. Uh, un viņš šodien ir ieradies, lai iepazīstinātu mūs ar šo 2010. gada ziņojumu, ko ir pieņēmusi aģentūra un kas ir iesniegts Lībe komitejā, uh, un tas ir saistīts ar 12. pāntu. Un šī ziņojuma nosaukums ir pamatiesības, sasniegumi un uzdevumi Un būs runa par to, ko aģentūra ir sasniegusi daudz gadu ietvaru plāna. Un tad vēl runa būs. Uh, Par dažiem citiem jautājumiem par to jūs varat izlasīt franciski, angliski, bulgāriski un poliski. Kerumkungs tagad uzstāsties un pēc tam mēs dosim iespēju izteikties arī jums būs debates. Kierumkungs, lūdzu, jums vārds un. Un pēc tam mēs uzklausīsim arī Brāns Kehris kundzi, kas šoreiz ir pirmo reizi ar Lībe komiteju. Viņa ir um, pamatiesība aģentūras valdes locekle. Lūdzu, Kjerumu kungs, jūs esat pirmais. A, nē, pirmai dosim vārdu Branskehrs kundzei. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Uh, Es esmu pagodināta, ka varu būt šeit jūsu priekšā, lai jūs iepazīstinātu ar šo mm, pamatiesību aģentūras ziņojumu par 2010. gadu. Es ceru, ka tas visiem jums ir uz galda. Tas ir gandrīz 210 lapuses garš, tāpēc tas tiešām ir ļoti. Um, pilnīgs, un es ceru, ka jūs būsiet eh, ļoti priecīgi to redzēt uz sava galda, vai varbūt pat jūsu kabatā, lai tas palīdzētu jūsu darbā. Šis darbs ir tik garš, šis ziņums ir tik garš ne jau tādēļ, lai to svērtu, bet lai mēs um, apkopotu dažādas. Mm, mm liecības par to, kas notiek pamatiesību jomā Eiropas Savienojumā. Tā kā mēs runājam par uzdevumiem, datiem un, un tam līdzīgi, tad mums ir jāskar tādi jautājumi kā patvērumu tiesības, datu aizsardzības tiesības, bērnu aizsardzību un tam līdzīgi. Uh, Pēdējā gada laikā attiecības starp parlamentu un aģentūru ir paplašinājušās un padziļinājušās, un es gribētu sniegt jums pāris piemērus. Pirmām kārtām pēc parlamenta lūguma aģentūra ir sniegusi divus atzinumus pār likumprojektu krimināltiesību jomā. Pirmoreiz tas notika februārī, kas attiecās uz Eiropas izmeklēšanas orderi, un otrs attiecās uz um, pasažieru sarakstiem. Uh, Abi šie gadījumi ir saistīti ar datu aizsardzību un privātumu. Otrs piemērs, ko es vēlējos sniegt par mūsu sadarbību, arī bija. Mēs e, izstrādājām tādu čarterpēdiju, un e, tas e, tika balstīts uz šīs komitejas darbu un tika izstrādāts pēc jūsu lūguma. Tāpat pierādījums mūsu labajām attiecībām ir tas, ka mēs apzināmies, cik svarīgs ir katra darbs un tas, ka Eh, jūsu rezolūcijās jūs esat atsaukšies uz mūsu aģentūru vismaz 11 reizes. Katrā gadījumā jūsu nemitīgā uzmanība visiem šiem jautājumiem un eh, ir ļoti liela un tā ar vien palielinās. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums katru gadu ir šis uh, Mm, aģentūras ziņojums, bet es vēlētos īpaši uzsvērt, kāpēc tas tā ir. Jo pirmkārt, tas var kalpot par atsaucus punktu, tad, kad jūs apspriežat pamatiesību jautājumus, piemēram, tad, kad jūs apspriežat um, priekšlikumu par um, noziedzības upuriem, tad jūs varat atrast ziņojumā arī nodaļu, pa, kas runā par šiem jautājumiem. Bet, protams, ir arī citi uh, jautājumu, un es ceru, ka jums būs iespēja iepazīties ar jaut šiem jautājumiem sīkāk. Otrakārt, tas ir tāpēc, ka eh, tas var palīdzēt gan komisijai, gan parlamentam, kad jūs strādājat paši pie saviem pamatiesību ziņojumiem. Uh, tiem ir vērtība paši par sevi un atsauc vienam uz otru, tiem sniedz tādu pievienoto vērtību. Aģentūras eh, ziņojums atbalsta gan komisijas, gan eh, parlamenta ziņojums. Mēs eh, koncentrējamies uz to, kādi dati ir pieejami nacionālā līmenī, lai pēc tam to apkopotu e, Eiropas līmenī. Vispēcot es gribu teikt, ka kaut arī ir ļoti liels lauks, kurā aģentūra strādā, tomēr mums ir arī specifiskāki jautājumi, pie kuriem mēs strādājam un parlamentam. E, būs nākotnē iespēja paplašināt ietvaru, kurā mēs strādājam, un tad, protams, mums arī mainīsies tēmu skaits. Varbūt jau nākamajā um, periodā, kas ir no 2013. līdz 2018. gadam. Katrā ziņā mēs gribam sniegt Eiropas Savienībai un dalību valstīm ekspertīzi tajos jautājumos, kas ir mūsu kompetence. Pēc Lisabonas nolīguma arī um, Eiropas um, Savienības funkcijas ir paplašināts un ceru, ka mēs strādāsim kopā. Uh, lai aizstāvētu pamatiesības Eiropas Savienībā, lai visu tiesības tiktu ievērotas Eiropas Savienībā. Nu, un tagad es došu vārdu aģentūras direktoram Mortenam Kierumam. Paldies par uzmanību. Thank you, ma'am. Paldies. Jā, tagad tiešām uzklausīsim pamatīsību aģentūras direktoru Ķērumu kungu lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdēji, es ar lielu prieku jums prezentēšu aģentūras darba rezultātus ar šī gada pārskatu, kas mums, cerams, jums kalpos kā atskaiti jūsu ikdienas darbā pamatiesību jomā. Gada pārskats jums sniedz daudz acu un analīzi par pamatiesību situāciju 27 dalībvalstīs. Tajā ir uzsvērt galvenās attīstības tendences un sasniegumu politikā un dzīvē. Tajā atspoguļot e, daudzsološi e, prakses piemēri, parādot, kā dažādas izaicinājums var risināt. Es gribētu uzsvērt trīs jomas no šī gada ziņojuma saturiskas jomas, kuras mums šķiet īpaši svarīgas pat labam. Pirmkārt, politiskā patvērums un migrācija. Otrakārt, čigāni un treškārt, invaliditāte un e-starptautiskās uh, saistības. Pirmkārt, politiskais patvērums un migrācija. 2010. Eh, gadā spiediens uz ES, eh, ko rada migrācijas plūsmas, pastiprinājās eh, pie ES āriem robežām it īpaši, kas savukārt izraisīja būtiskas problēmas migrantu pamatiesību nodrošināšanā, viņu pieņemšanā, apmetņu Uh, dzīves kvalitātei, kā arī politiskā patvēruma tiesību nodrošināšanā. Uh, patvērumu ce, uh, meklētāju centri, centros radās problēmas, nese, antisanitāri apstākļi, silta ūdens nepieejamība augsta ziemas laikā. Uh, Eh, Tālāk tika arī konstatēts, ka juridiskā palīdzība patēru meklētājiem nav pietiekošā mērā nodrošināta. Individi eh, tika nosūtīti apakaļ uz uh, izcelsmes valstīm pēc uh, Dublins otrās regulas pamat, bet uh, bieži tāda viņa tiesības tika pārkāptas. Eiropas kopīgām politiskā patvēruma sistēmā jānodrošina, ka atpakaļ nosūtīšana nenotiek, ja saņemē valsts nevar nodrošināt minimālās pamatiesības standarts tajā pat laikā. Uh, fakts, ka spiedienu uh, eh, uh, eh, migrācija plūsmas radīja īpaši tām valstīm, kuras ir pie sāriem robežām, pasvitro to, ka ir jābūt solidāriem pasākumiem, uh, kas būs uh, uh, pamatiesību uh, aizsardzības režīmas būtiski sastāvdaļa. Uh, tas jāpatar uh, prātā dalībvalstīm un ES uh, iestādēm, uh, veidojot ja, kopīgo ES patvarumu uh, meklētāju politiku Otrkārt, eh, čigānu minoritātes pamatiesību nodrošināšana visā Eiropas Savienībā. 2010. gadā eh, parādījās jauna dinamika šīs grupas atstumšanā. Eh, Nacionāls integrācijas uh, stratēģijas šeit ir būtiski ņemts vērā, un aģentūrai arī turpmāk būs būtiska loma e, sniedzot e, padomus dalību valstīm šajā jomā. Mūsu gada pārskatā parādās krasas atšķirības starp čigāniem un pāriem iedzīvotājiem, piemēram, attiecībā uz nodarbinātību. E, Čigāna nodarbinātība bija starp 10 līdz 30% zemāk nekā vairākuma tautībai septiņās uh, dalībvalstīs, kurās aģentūra ir pētījusi. Un mēs šos pētījumus turpinām ne tikai attiecībā uz nodarbinātību, bet arī veselības aizsardzību, izglītību. Un to visu jūs atrodiet arī atradīsiet mūsu gadu pārskatā. E, tad daži aģentūras ierosinājumi, kas arī ir ietvert mūsu gadu pārskatā, kā pārvarēt izaicinājumus, ar kuriem saskars šī gāna. Pirmkārt, nodrošināt, ka ES antidiskriminācijas likumdošana e, tiek piemērota pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina Eh, lokālā mēroga mehānisma, eh, piemēram, eh, nacionāla līmeņa cilvēktiesība aģentūras un citas nacionāla līmeņa iestādes, kas rūpējas par čigānu tiesību aizsardzību. Otrakārt, jānodrošina, ka pastāv kontaktis ar pašvaldībām, kas sniedz pakalpojumus un nacionālā līmeņa politiķiem, uh, Treškārt, jānodrošina, ka ES struktūra fondi e, tiktu e, saņemti pašvaldībās e, un atvieglot šādu visapturošu pieeju. Galā vēlas pievērsties invaliditātes problēmām. Jūs rezolūcijā par uh, e, pamatiesīm Eiropas Savienībā, ko parlaments pieņēma pagājušā gada decembrī, parlaments apsveica uh, Eh, pielikuma pieņemšana aģentūras 2010. iekļaušana 2010. gada eh, pārskatā, eh, kurā ir pārskats par dalībvalstīm saistošām starptautisko tiesību normām. Un es ar prieku jums varu pastāstīt, ka tagad tas ir kļūst par uh, gadu pārskata pilntiesīgas sadaļa. Pagājušā gada decembrī um, aģentūras pamaties, tas, es atvainojos, Eiropas Savienības. Uh, Eiropas Savienība uzņēmās papildus uh, saistības uh, pamatiesību jomā uh, pati kā tāda, kļūstot par uh, līgumslēdzēju pusi uh, invaliditātes, uh, invaliditātiesība aizsardzības startautiskā nolīgumā. Pirmo reizi tā notiek, ka Eiropas Savienība pati kļūst par līgumslēdzēju pusi šādā uh, uh, pamatiesību um, dokumentā startautiskā, kas uh, Un tas ir saistīts ar uh, invalīdu nodarbinātību un citām viņu dzīves jomā, un tas arī ir noticis pateicoties jūsu uh, augsti godējumās komitejas uh, darbam. Uh, uh, Konvencija ir vērsta uz invalidu ilgtermiņu nodarbinātību, piekļūšanu, tiesību aizsardzībām un daudzām citām viņa dzīves jomā, dāmas un kungi. Uh, Ceru un ticu, ka uh, gada pārskats būs jums vērtīgs atskaits punkts jūsu tālākajā darbā, uh, strādājot pamatiesību jomā Eiropas Savienībā, kas ir ļoti nozīmīgs. Aģentūra turpinās vākt datus un analizēt tos. Uh, cerams, ka tādi mēs varēsim arī identificēt uh, tendences cilvēktiesība aizsardzības jomā ilgākā laika posmā. Tas jums dos ne tikai mirkļa momentu uzņēmumu par uh, pamatiesību situāciju, attīstību, bet drīzāk eh, ļaus saskatīt attīstības tendences eh, lai jūs varētu izdarīt secinājumus par to, eh, kā iedarbojas un vai iedarbojas es likumdošana, jebšu vai varbūt likumdošana būtu jālabo. Tas arī ļaus jums saskatīt, kādi izaicinājumi varētu tuvākā nākotnē pavērties. Ar šiem vārdiem vēlas noslēgt savu atskaitu. Paldies par uzmanību. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies. Paldies par kopsavilkumu, par gadu pārskatu, un tagad, kā jau es iepriekš sacīju, atklāsim diskusijas. Pirmais būs Dietemērā kungs. Es paties priekšsēdētāju kungs, paldies arī aģentūras direktoram un baldas loceklēju. Paldies par šik pilnīgu ziņojumu. Tagad es gribētu parunāt par migrācijas un patvērumu jautājumiem un konkrēt par trim lietām. Viena attiecās uz Grieķiju un Grieķijas situāciju. Paziņojumā ir teikts, ka 75% gadījumos, kad tiek arestēti ne nelegālie imigranti, tas notiek uz Grieķijas robežām. Taču ir teikts arī, ka Grieķijas sistēmām kas attiecās uz patvēruma e, jautājumiem, ir tikai tādā embrija stadijā, un pat e, trešo valstu iedzīvotājiem ir rodas neusticība par to. Nu, es gribētu, lai jūs mums par to pastāstātu, un pēc tam tad par atpakaļnosīšanas e, direktīvu ir teikts, ka mm, ir ļoti daudz dalībvalsts, kas nav samazinājuši pagaidu aizturēšanas laiku, un tālāk par e, šo rabita atras rēķināšanas vienību novietošanu uz robežu starp Grieķiju un Turciju. Kā tas ir saistīts ar pamatiesību ievērošanu? Paldies! Now, Paldies, tagad Ždanoks kundz, lūdzu. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, tāds vispārīgs jautājums Keram kungam. Ziņojuma struktūra šeit eh, ar dzeltenu uzrāda eh, aktivitātes, ko ir veikusi pamatiesība aģentūra. Varbūt man nav taisnība, bet uh, dažāda veida jūsu aktivitātes aprabo, aprobežojas ar ziņojumu sastādīšanu un sēžu organizēšanu. Varbūt, ka man nav taisnība, varbūt, ka ir arī citas aktivitātes, ko jūs uh, īstenojat kā pamatiesība aģentūra. Tas mans pirmais jautājums. Otrakārt, tas nav jautājums, bet uh, vairāk tāds apgalvojums. Uh, Tāpat kā iepriekšējā gada ziņojumā, arī šī gada ziņojumā vērojam tā pati lieta, proti pamatiesība aģentūra neņem vērā šo masveida nepilsoņu situāciju, bezvalstnieku situāciju, kā lietu kurā būtu pārkāptas tiesības un nediskriminācijas noteikumi. Un netiek skatīts, ka tiek pārkāpts uh, nediskriminācijas princips. Redziet, uh, šī situācija Baltijas valstīs, uh, ka ir līdz pat 17% cilvēku, kas nav nevienas valsts pilsoņi un nevar balsot pat uh, vietējās vēlēšanās un Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet tad, kad jūs runājat arī par uh, trešo valstu pilsoņiem, būtu vērtīgi uh, veikt analīzi šajā sadaļā par demokrātisko dalību. Jūs sakāt, ka jums nav datu par to, cik daudz pilsoņu, kas nav attiecīgās valsts pilsoņi, kurā viņi dzīvo, um, nepiedalās vēlēšanās, bet jūs zināt, ka ir virkne rekomendāciju dažādās parlamenta rezolūcijās uh, ļaut pastāvīgajiem valstu iedzīvotājiem balsot vēlēšanās, un varbūt pamatiesība aģentūra varētu veikt šādu pārskatu par uh, šo situāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tas arī ir jautājums, vai aģentūra ir gatava pati šādu aptauju veikt, uh, nepaļaujoties vienkārši uz to, ka nav datu no dalību valstīm. Oh, Madame Guillaume, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président, et merci de, de... Jā, paldies, priekšsādātāja kungs, paldies par šo prezentāciju, saka Gijoms kundze. Tas ļoti labi atspoguļoja ziņojumu saturu. Jautājums varbūt par diviem tematiem, par kuriem gribētu šo to pateikt. Pirmkārt, patvērumu tiesības un starptautiskās aizsardzības tiesības. Es ļoti ātri, nedaudz pa diagonāli izlasīju šo ziņojumu, bet, ja nemaldos, tad uh, bija tāds tā kā uh, pesimisms un skepse par kopējo patvērumu sistēmu 2012. gadam. Un uh, tātad. Uh, gribētu jums uh, uzdot jautājumu par uh, uzņemšanas apstākļiem uh, patvērumu prasītājiem. Bija sarežģīta situācija dažādās valstīs, gan Beļģijā, gan Francijā, tāda kā krīze, paredzama krīze, bet kas ļoti asi tomēr izpaudās šoziem. ziemu Proti bija ļoti daudz uh, cilvēku, kas prasīja starptautisko aizsardzību, un nepietika viņiem vietas, uh, viņus nevarēja uzņemt. Tātad uh, eh, neieslīgšu detaļās, bet varbūt jūs varētu plašāk izklāstīt kaut ko par uzņemšanas apstākļiem šiem te patvērumu prasītājiem. Un otrs jautājums, par kuru gribētu dzirdēt jūsu plašāku viedokli, ir uh, ģimenes un uh, ģimenes jautājumu un uh, tiesības dzīvot ģimenē. Un dalība valstīs un visā Eiropas Savienībā ir tātad daudz runāts par ģimeņu apvienošanu un gribētu uzklausīt jūs par šīm te tiesībām. Un uh, protams, ar to saistīti arī šie jautājumi ar, ar, par ģimeņa apvienošanu. Paldies! Merci. Now. Paldies! Tagad eh, Jarakas kundze. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Direktora kungs gribētu pateikties par to, cik apņēmīgi esat strādājuši pēdējos mēnešos, sniedzot parlamentam un Lībe komitejai informāciju. Esam daudz tiešām uzzinājuši no jūsu ziņojumiem, arī no jūsu pagājušā gada ziņojuma arī par uh, romiem un gribētu jūs aicināt uh, vēl aktīvāk un dziļāk strādāt pie šiem jautājumiem. Uh, kur ir eh, runa par eh, Romu bērniem un viņu tiesību pārkāpšanu. Ar lielu prieku konstatēju, ka jūs eh, lielu uzsvaru uh, liekat uz attiecīgās direktīvas ieviešanu. Jautājums, kā jūs vietējā līmenī cenšaties cilvēkus informēt par viņu tiesībām, uh, par to, kā viņi var uh, vērsties pret tiesību pārkāpšanu un uh, kā varētu novērst vietējā līmenī cilvēku tiesību pārkāpšanu, lai cilvēks informētu par to, kā viņi var piedalīties visā šajā procesā. Un vēl viena lieta, ko jūs pieminējāt par vietējo līmeni, kad uh, ir un par ekonomiku un reģionāliem jautājumiem, uh, Jūsu organizācijai būs nozīmīga loma datu vākšanā un monitoringā, runājot par Romu stratēģijas gatavošanu. Kā jūs nodrošināsiet to, ka jūs uh, um, iegūstat pareizos datus, jo, kā jau Ždanoks kundze teica, mēs pēdējos desmit mēnešus esam novērojuši, ka valdības nav gatavas saskarties un risināt uh, ar attiecīgo situāciju, Un uh, tiešām uh, līdzīgi ir vajadzīgs tāds skaidrs prāts, un uh, vai jūs esat gatavi palīdzēt Nacionālo rīcības plānu veidošanā, vai tas jau ir jūsu uzdevums vai nē, un kā jūs jau no paša sākuma nodrošināsiet to, ka tiek savākt precīzi un uzticami dati. Paldies! Paldies tagad Kelleris kundze. Thank you. Paldies. Ir daudz jautājumu maybe... Es gribētu sākt varbūt ar, ar tiem vieglākajiem. Runājot par uh, horizontālo vienādās izturēšanās direktīvu, kura, protams, ir saistīta arī, protams, ar ANO um, hartu par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uh, Nu, būtu ļoti interesanti, ko jūs par to domājat. Un tad es domāju, kā, kā tiks pieņemts nākamais eh, ziņojums, vai tas būs valsti pa valstī. Un eh, tad eh, ir dažādi pamatiesību indikātori, un tad jautājums ir par to, cik tie ir noderīgi? Un tad man ir vispārīgāki jautājumi. Piemēram, jūsu paziņojuma apkopojumā, eh, kur ir rakstīts par tām valstīm, kas pašlaik ir tiesu procesā ar Eiropas eh, cilvēktiesību tiesu, tad, nu, Rumānija ir tā, tā kā rekordīste, tur ir apmēram 135 procesi, un kāpēc tas tā ir, varbūt jūs varētu pateikt. Uh, Un tad man ir vēl jautājums, ko jūs teiktu par visiem jautājumiem, kas ir skārti jūsu paziņojumā, kas jūsuprāt jums šķiet vissteidzamākie, vissvarīgākie. Nu, protams, tie visi ir ļoti nozīmīgi, taču jums vajadzētu izcelt vienu vai divus, kas jūsuprāt ir tās, ko jāatrisina cik ātri vien iespējams. Paldies! Paldies! Fosakungs! Vielen Dank. Paldies. Man pirmā piebilda vai jautājums ir līdzīgs dabas kā Kelleras kundzes uzdotais. Mums ir nereti atsevišķas problēmas risināmas, un ja mēs par tām runājam, tad eh, var rasties iespējas, ka mēs strādājam neapmierinoši. Tādēļ man interesētu Arī tāds jautājums. Es zinu, ka šāda gada pārskata mutiskā prezentācijā jūs nevariet sniegt pilnīgi pārskatu, un tomēr man interesētu jūs vērtējums par to, vai mēs kopumā varam būt apmierināti ar situāciju Eiropā, jeb šī jūs sacīt, nu jā, tā vidusmērs vai pat zem vidusmēra, tā būtu vērtējums šī situācija. Man interesētu šāds vispārīgs vērtējums. Uh, Man šķiet, ka tas būtu noderīgi, uh, lai saprast, vai jūs esiet kopumā apmierināti vai arī teikt, uh, nē, ir kopumā tomēr slikta situācija. Un tad es zinu par uh, pamatiesību hārts problemātiku un juridiskā viedokļa viedokļa kopumā. Daudzi cilvēki varbūt vairāk um, vēlas šeit salasīt nekā patiesībā tur ir teikts. Un tomēr man šķiet, ka jums pamatiesību uh, izpausme Eiropas Savienībā ir droši vien uh, eh, tai jāseko vēl uzmanīgāk. Un man šķiet, ka šeit pietrūkst kaut kas tāds, kas jau gadiem ilgi ir aktuāls jautājums, proti situācija Spānijā ar jūras robeža aizsardzību, ar piekrastes aizsardzību. Tur mēs, kā Eiropas parlaments. Tātad piekrasti, runa par piekrasti, uh, un šeit tiek uh, cilvēki ekspropriēti, mēs tam nepievēršam uzmanību, jo šeit varētu kapitāla plūsmas brīvība uh, būt vērā ņemama vai citi jautājumi, bet rezultātā šie cilvēki tiek pamesti uh, var teikt, bez aizsardzības, un nevaram viņiem nekāda palīdzēt. Jūs ziņumā es vismaz tā ātri pārskrienot ar neko eh, neredzu teiktu par šo jautājumu, bet es domāju, šeit uh, šī eh, prakse tomēr būtu eh, jānosoda. Eh, nav runa par to, ka nedrīkst nekādā gadījumā nacionalizēt īpašumus, bet šeit ir runa par to, vai šie cilvēki saņem atlīdzību par šīm valsts darbībām, un Spānijai būtu jā, jāvērš uzmanību uz to, ka tas morāli juridiski nav pieņemam, ka simt tūkstošiem personu šeit tiek pamest novērtā ar šo problēmu, un viņi tiek, viņiem norāda uz Eiropas cilvēktiesību tiesa, e, līdz brīdim, kad jūs saņemsiet e, cilvēktiesību tiesas spriedumu, būs pagājuši 15, varbūt 20 gadi, daudz jau būs miruši līdz tam brīdim, un tad e, arī varbūt jums pat trūkst juridiskās informācijas par šiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā es domāju, ka cilvēkus nedrīkstētu pamest vienus ar šīm problēmām. Tavares kungs, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdātāja kungs. Paldies arī Kiramu kungam par uh, viņa uzstāšanos. Es sākšu um, par to, ko teica Rēdingas kundze. Viņa teica, ka daudzi no Un um, mēs varētu teikt, ka um, pilsoņi nav informēti par to, kādas ir viņu tiesības, vai arī mēs varētu teikt, ka pilsoņi nav apmierināti. Un uh, tagad mēs runājam par pamatiesībām. Uh, Nu, tad ir jāsaka, ka ir ļoti daudz pilsoņi, kas redz aģentūras, kā piemēram pamatiesība aģentūru, kā tādu glābšanas riņķu un kā pamatiesību ievērošanas garantiju. Un man šķiet, ka mums ir jānovērš visi draudi pamatiesībām. Uh, Kelleris kundze skaidri teica, ka būtu ļoti labi, ja būtu tāds saraksts, kur valsts pa valstī tiktu parādīta šajā tā ziņojumā, jo pilsoņi jau tieši to grib redzēt. Viņi grib redzēt, kas notiek un kā viss mainās. Ir skaidrs, ka. Kā pilsoņu prāt mums vajadzētu darīt vairāk nekā mūsu mandāts mums atļauj, bet, nu, kaut ko taču mēs varam darīt. Pamatiesību aģentūrai ir um, lielākas tiesības tomēr eh, nekā pašlaik tā izmanto. Lisabonas līgums mums ir ļoti daudzās lietās atraisījis rokas. Tas attiecās uz preses brīvību, uz informācijas brīvību, nu, un pamattiesība aģentūra mums lika vilties, jo tā neko neteica pār pre, e, mediju brīvību Ungārijā. Un tā jau nav problēma tikai Ungārijā. Uh, Es domāju, ka vēl ir daudz ko darīt, un tas pozitīvi varētu ietekmēt ļoti daudz ko, jo Eiropas Savienībā ir problēma arī ar homofobiju un tam līdzību, un pamatiesība aģentūrai vajadzētu par to izteikties. Tāpat man gribētos lai šī aģentūrai būtu stingrāka nostāja savās publiskajās deklarācijās. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam tādā laikā, kad nevar pusvārdā kaut kas palikt. Un tas, ko mēs gribam, ir, lai tiek doti konkrēti piemēri tam, kā tiek apdraudētas pamatiesības. Nu, un tādā veidā mēs varam vērsties pie savām valdībām un teikt, paskatieties, mūsu valstī e, rekur ir tādas un tādas problēmas, kas ir minētas šajā pamatiesības zi, e, aģentūras ziņojumā. Ko mēs varam darīt? balstoties uz Lisabonas nolīgumu, šī aģentūra varētu strādāt daudz plašāk. Un vajadzētu runāt par mediju brīvību likumu Ungārijā. Un jārunā ir arī par draudiem izteikšanās brīvībai. Paldies! Mr. Klejs! Paldies, Kleisa kungs! Paldies, priekšsādātāji! Septītajā ziņojuma nodaļā ir runa par Savienības pilsoņu dalību Savienības funkcionēšanā. Nu, protams, tur ir runa par vēlēšanām, par pašvaldību vēlēšanām, par Eiropas vēlēšanām, bet nekur nav pieminēts par to, ka ir izteikšanās brīvība Eiropas Savienībā. Un tomēr tas ir, tas ir vienas no svarīgākajām tiesībām, bez kurām demokrātija vispār nav iedomājama. Un e, zināmā skaitā dalībvalstu šī izteikšanās brīvība ir apdraudēta. Un e, jūs varat konstatēt, ka e, Dažās eh, dalībvalstīs situācija ir tāda, ka tās vispār izvairās runāt no dažādiem jautājumiem. Piemēram, Nīderlandē kādas partijas līderis pašlaik ir tiesas procesā, uh, un viņš tiek apsūdzēts par naida kurināšanu un rasismu. Bet, nu redziet, viņš ir politiķis. Un tā nedrīkstētu izteikties cilvēks, kas ir demokrātiski ievēlēts. Tā tad izteiksmes brīvība, vai tā ir vai nav demokrātijas pīlārs, un aģentūrai vajadzētu uh, viennozīmīgi izteikties par izteikšanās brīvību un pret to, kā cilvēki izsakās m, mm, pārāk nepieņemam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tagad uzklausīsim aģentūras pārstāvis. Tātad eh, Kieram kungs vispirms un pēc tam kundze, nu un atbildiet uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Thank you very much. It's always such. Lies paldies. Man vienmēr ir liels prieks eh, nākt šeit, un es dzirdēju ļoti daudzus jautājumus, un es ceru, ka spēšu dot jums atbildes, vismaz īsi. Es centīšos atbildēt visiem, vai vismaz uz lielāko daļu. Nu, un tad redzēsim, kas man sanāks. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Un bija ļoti daudz zinājums, kas pieminēja patvērumu jautājumus un arī bēgļu aizsardzību pašlaik Eiropā. Uh, Un īpaši tika pieminēta situācija uz Grieķijas robežu un arī to, cik liels spiediens tiek izdarīts uz Grieķiju šajā situācijā. Man liekas, ka tad, kad mēs runājam par šādiem jautājumiem, ir tas, ka mums ir ļoti daudz tādas saucamās bēgļu krīzes visā pasaulē, ne tikai Eiropā, un mēs parasti tās saucam par humana, humanām krīzēm. Bet ir ļoti daudzas krīzes, kas ir dramatiskas, taču tur nav nekādu cilvēktiesību pārkāpumu. Man šķiet, ka mūsu situācija ir mazliet unikāla. Mēs to arī parādījām savā paziņojumā. Dažādu šādu krīžu gadījumā mm, ir jāpievērš uzmanība tiem uh, gadījumiem, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas aizturēšanas centros, kamēr tiek noteikts status cilvēkam, nu, un tur ir jāskatās atsevišķi gadījumi. Nu, jā, tāpēc mums ir problēma. Es gribētu jāizteika par nožēlošanu. Situācija nav mainījusies jau pāris mēnešus mm, kopš mēs sagatavojām savu ziņojumu par Rebit un Frontex. Protams, ka tas ir mūsu jautājums, bet, nu, mēs ar to nesākām. Frontex spēlē ļoti lielu lomu, lai aizsargātu cilvēku tiesības, lai pārliecinātos par to, ka cilvēku uz robežas tiek saņemti un pēc tam nodoti attiecīgajām organizācijām Grieķijā. Protams, vienmēr jau var runāt par to, kāds ir Frontexa mandāts, taču mandāta ietvaros mēs uzskatām, uh, ka viņi veic ļoti būtisku darbu, aizsargājot cilvēkus, kas ierodās uz ārējām robežām. Pašlaik mēs veicam ļoti nopietnu pētījumu par ES ārējām robežām gan vidusjūras reģionā, gan citur. Un runa ir par visām robežām, gan par jūras, gan par zemes robežām, gan arī par līdostām. Varbūt nākamgad es varēšu atbildēt detalizētāk uz jūsu jautājumu. Cerēsim, ka tas tā notiks. Un tad mēs arī redzēsim, uz ko mums ir jākoncentrējās, lai uzlabotu situāciju. Nu, tad par atpakaļ nosūtīšanas direktīvu mums vajadzētu aktualizēt. E, Ziņojuma nav pēdējie cipari šeit, bet es ceru, ka to mēs aktualizēsim. Nākamajā ziņojumā. Nu, mēs esam sagatavojuši virkni ziņojumu par patvērumu. Uh, Un arī par bērnus, kurus nepavad pieaugušie patvērumu meklēšanu. Un mums ir nepieciešama lielāka sadarbība starp ES dalību valsti. Es jau teicu savā ievadrunā, ka koordinācija un solidaritāte uh, ir jāuzskata par daļu no pamatiesību aizsardzības schēmas. To mēs jau iemācījāmies sen, kad mums bija problēmas ar Induķīnas bēgļiem 70. Jūs, nu, un tad bija jāizrāda nacionālā solidaritāte, lai spētu aizsargāt šo cilvēku tiesības. Es domāju, ka mēs daudz ko esam iemācījušies šajā sarakstā sakarā, un varbūt mums vajadzētu arī pie tā turpmāk strādāt. Uh, Tagad es gribētu pieskarties arī pie ģimenēm, ģimeņu atkal apvienošanu. Mēs zinām, ka dažādas dalībvalstis ir izmēģinājušas dažādus modeļus, izmēģinot um, ģimeņu apvienošanu, ir arī ļoti daudz lietas, kas pašlaik ir procesā Strasbūrā Un tur ir jāsaprot, kur ir tā robeža līnija starp tiesībām uz ģimenes dzīvi un tiesībām un valsts tiesībām izlemt, kas drīkst palikt viņu teritorijā. Tas ir suverenitātes jautājums, tāpēc te ir jāievēro tāds ļoti delikāts līdzsvars, un mēs tiešām ar nepacietību gaidām, kur šī līnija tiks novilkta. Es pastīšos, vai bija vēl kaut kas. That was, uh, then that, uh, on Tad vispārīgāk runājot, man uzdev jautājumu par uh, ziņojumu un par to, vai aģentūra tikai gatavos ziņojumus un organizē sanāksmes. Es domāju, ka mēs tomēr darām kaut ko vairāk, bet, nu, protams, apkopot datus un apgādāt Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalstis ar šiem datiem, kas ir balstīti uz ekspertīzēm, ir viens no mūsu uzdevumiem. Protams, mums ir jāvāc šie dati Vai arī jārada primārie dati, ja sekundāro datu nav. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs pārvietojam šo pamatiesību jomu no tikai tādu iespēju jomas uz jomu, kur tā ir, viss ir pier, parādīts ar pierādījumiem. Un Mēs arī esam atbildējuši uz jautājumiem, ko mums Eiropas parlaments uzdeva saistībā ar saviem likuma projektiem. Tāpēc es domāju, ka mums tiešām ir ļoti daudz un dažādi uzdevumi, bet nu, datu, apkopot datus ir viena no galvenajām aģentūras funkcijām. Un tālāk es došu vārdu par atlikušo, lai atbild valdes locekli. Uh, Un kas attiecās uz bezvalstniekiem, tad es domāju, ka mēs esam paveikuši vairāk nekā līdz šim. 2000. Tas tagad jau referee of the human rights agenda in Europe to right at the center stage. And of course we need to try to keep it there. Tātad mums ir jābalstās uz līdz šim sasniegto, bet tomēr problēmas jārisina izlemīgāk pat nekā līdz šim. Komisijas aktīvā iesaist šajā jautājumā ir svarīga. Eh, viegli risinājumi šeit neeksistē, bet es ceru, ka mēs progresu tomēr panāksim. Viens, ko mēģinam darīt, ir, ka mēs ar Pasaules banku kopā eh, tādu mājaturības pārskatu veicam. Um, vai mājasaimniecību. Šā, un šeit mēs salīdzinām datus starp vietējiem čigānu sabiedrībām, vietējām vairākam tautību mājasaimniecībām, lai saprastu, kur ir diskriminācija un kur ir vispārīgās naudzības problēma. Tātad tie ir divi bloki, kas mums ir jādefinē daudz vairāk nekā pat labam tas ir noticis. Mums ir vairāk zināšanu nepieciešams lai pareizās intervences veiktu. Jūs arī jautājāt par vietējo sabiedrību apziņu par, par tiesībām. Mums ir ar Nacionālajām cilvēktiesību eh, institūcijām arī cieši sakar, jo mūsu pārskatā eh, tas viens no faktiem, ko atklājām, bija tāds, ka daži no diskriminācijas galveniem upuriem uh, pat nezinu, kurās institūcijās viņi varēs vēsties. Tādēļ mums ir vienlīdzības eh, iestādes 27 dalībvalstīs izveidotas, tas pirmais solis, un otrais ir tagad informēt attiecīgās eh, visvārīgākās grupas sabiedrībā eh, par šo iestāžu esamību un viņu tiesībām norisinās svarīgas diskusijas starp vienlīdzības aģentūram, nacionālajām Eh, aģentūrām par to, kā šis darbs var tikt uzlabots. Dažiem veicas labāk, no tiem arī pāriem būtu vēlams mācīties. Paziņojumā arī ir pasvītrots, ka dalībvalsts nacionālās stratēģijas būtu atbalstāmas, galvenokārt tas ir komisijas uzdevums, bet arī mums ir jau vairākas gadus bijis interesants projekts par kopīgo pārvaldību e, kopā ar pašvaldībām, risinot e, cilvēktiesību problēmas, tā skaitā čigānu problēmas. Un šeit e, arī mums ir tātad jau atzinumi, uz kuriem var balstīties. Es domāju, pakete kopumā ir interesanta, un es labprāt ar parlamentu, ar jūsu komiteju līdzdalību arī turpāk apspriedīšu šos, apspriedīšu šos jautājumus tuvāko mēnešu un gai, gadu gaitā. Runājot par horizontālo direktīvu, ko pieminēja Kelleres kundze, o viņa ir aizgājusi. Nu labi, nekas. Daudz kas no tā, ko mēs darām, pētījumi par invaliditātes jautājumiem, par homofobiju, pētījumu un tam līdzīgi ieplūst. Un vēl vairāk pasvītro nepieciešamību eh, izstrādāt horizontālu direktīvu. Es ceru, ka to arī izmantos eh, savā argumentācijā tie, kas atbalsta horizontālu direktīvu, lai tāda varētu stāties spēkā. Šo darbu mēs turpināsim un ja ir kādas jomas, kurām īpaši mums būtu jāpievērš uzmanība, eh, ar interesi eh, dzirdēsim jūs viedokļus par to un raudzīsimies, kā to varam ņemt vērā. Kēlērs kundze arī norādīja uz indikātoru nodarību. Tas ir sarežģīts jautājums, bet tiesa, ka indikātoriem ir jānosaka mērķi un jāvar e, progresu izmērīt ne tikai cilvēkties jomā, arī ekonomikā un citās jomās, kur eksistē indikātori, ir tas pats princips, un arī cilvēktiesību jomā mēs to, pret to nopietni attiecamies un pie tā strādājam. Kādi ir svarīgākie jautājumi Eiropā? Nu, man grūti par to runāt, jo cilvēki, kurus skar, uh, cilvēktiesību pārkāpumi, viņiem vienmēr šķiet tieši š, konkrētais pārkāpums vissvarīgākais. Un tomēr, ja es varu uzdrīkstēties, tad es pieminētu situāciju pie ES ārējām robežām. Tas ir viens no galveniem jautājumiem, kas būtu jārisina. Protams, čigāna jautājums arī ir ļoti nozīmīgs, bet tur ir runa par ilgtermiņa risinājumiem, par attīstību, bet uh, situācija pie āriem robežām, pie uh, politiskā patvēruma meklētāja centra situācija. Tas ir mūsu rokā šo situāciju risināt, šīs problēmas. Uh, tie ir piemēri, kur cilvēku tiesību jautājumi tiešām būtu risinām akūti, un tas ir ļoti svarīgi. Foskungs jautāja, vai mani apmierina situācija Eiropā kopumā. Nu, jautājums ir ļoti vispārīgi uzdots, bet es teiktu tā, Eiropa varbūt ir tas pasaules reģions, kurā pastāv vislielākā, eh, visaugstākais apziņas līmenis par cilvēktiesību jautājumiem Nu, ņemsim par piemēru diskrimināciju. Šeit ir notikusi liela virzība pēdējo 15-20 gadu lai, gaitā. Es nezinu nevienu citu reģionu, kur ir tik liela apziņa par šiem jautājumiem, un kur mēs būtu radījuši tik daudz iestāžu nacionāla, lokālā, pat ES līmenī, lai risinātu šīs problēmas. Un tajā pat laikā, protams, izaicinājumi netrūks joprojām, un tas arī ir skaidri pateiks mūsu gadu pārskatā. Tātad. Uh, Jā, esmu optimists, ka apziņa eksistē sabiedrībā par šiem jautājumiem. Mēs šeit parlamentā eh, cenšamies tos risināt, bet, protams, arī eh, eh, ir joprojām izaicinājumi šajā jomā. Es pieņēmu ziņāšanai jūs sacīto par uh, <clears throat> zemes īpašnieku uh, problēmām, nu, redzēsim, uh, ko uh, ar to var darīt. Jums taisnība, tas mūsu uh, gadu pārskatā nav uh, neprādās šis jautājums. Tavāres kungs. Jūs jautājāt par aģentūras mandātu, tas, protams, ir politisks jautājums ar katru institūciju, eh, ko komisija, ko dalībvalsts, ko dal, eh, parlaments vēlas nākotnē. Protams, mēs nebaidamies konkrēts problēmas savā gadu pārskatā norādīt, un tiesa Tātad jautājums par to, vai mēs varam sastāt ziņojumu par Ungārijā vienā valstī, nu, varam, bet eh, tātad no parlamentu mēs saņemām jau eh, tik pacelts jautājums par seksuālo izglītību. Eh, Lietuvā mēs nevarējām par vienu atsevišķu valsts ziņojumu sastādīt, bet mēs salīdzinoši pētījumu par sešām valstīm, tātad tad veicām, un tad šajā kontekstā viena vai divas valstis eh, var izrādīties kā tādas, kur, eh, attiecībās kurām ir īpašas bažas. Tā tad nav tā, ka vienmēr eh, ziņojums par atsevišķu valsti būtu radīt spēcīgāk vēstījumu nekā salīdzinoši, bet jā, tomēr tas ir ierobežojums mūsu mandātā pat laban. Un par izteikšanās brīvību tas ir pēdējais, un tad došu kolēģei vārdu. Tātad līdzsvars starp aizsardzību pret naida runu un tad izteikšanās brīvību, tas ir viens no jautājumiem, kuram mēs pastāvīgi sekojam, un jūs pamatot norādījāt, ka tās ir ļoti delikāts līdzsvars, mums vienmēr ir tam uzmanīgi jāseko. Uh, es jums varu apliecināt, ka mēs uzmanīgi turpinam sekot šim jautājumam. Nu, tad eh, laikam beigšu savu atbildi ar šiem vārdiem. Branta Kehres kundze, vai jūs vēlaties papildināt kaut ko? Jā. Eh, par laimi Mortens gandrīz par visu ir runājis, un es zinu, ka laika mums gandrīz vairs nav. Tā no sanāk, ka es varēšu izteikties īsti. Par izteikšanas brīvību es eh, turpināšu ar Mortens sacīto. Uh, no, no viņa sacītā, ka tas ir jautājums par daudz gadu ietvaru. Um, izteikšanās brīvība nav mums kā pastāvīgs, e, pastāvīga e, tēma. Atsevišķus gadījumus esam skatījuši, un, protams, naida runas jautājums tā ir viena no jomām. Bet, ja ir individuāli pārkāpumi, tad ir jāskat jautājums par konkrētām institūcijām un konkrētiem gadījumiem, bet tas neietilpst mūsu mandātā, tad atsevišķu gadījumu izskatīšanu. papildus Mortenes sacītam, es domāju, ka ir tāds darba kopums eh, ar daudziem indikatoriem no dažādām institūcijām, kurā mēs ņemam dalību. Uh, E, cenšoties izstrādāt konkrēts politikas risinājums, bet tas ir arī saistīts, protams, ar lokālo līmeni un uh, lokālo iestāžu sadarbības uh, līmeņi bijuši, ir izrādījuši, tātad viņi bijuši ieinteresēti mūsu darbā, un tas ir svarīgs uzdevums, tātad šī saikna ar lokālu līmeni, uz to attiecās arī Jārokas kundas jautājums, un tad galā par pilsonību šis jautājums un bezvalstiskumu un nepilsoņu status Baltijas valstīs it īpaši, bet, protams, ir arī citi jautājumi, citi gadījumi, kur mēs runājam par juridisko status tiesa. Jūs uh, Eh, teicāt, ka mums ir iespēja un pamatot, ka mums ir iespēja skatīties, kā ir ar cilvēku tiesībām piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vai individu tiesībām. Un mēs varam datus analizēt, veicot primāro pētniecību, kur valstis šādu informāciju, šādu pētīšu, pētījums neveic. Bet eh, šis pilsonība jautājums, tas ir eh, pacels dažs jautājums, bet aģentūras viens no galveniem uzmanības jautājumiem tas nav bijis. Bet jūs paceltais jautājums, mēs to apzināmies un mēs raugamies uz iespējām, kur, kādā kontekstā to varētu skatīties, eh, runājot par bezvalstu automātiskumu un piekļuvu pilsonībai, tas ir grūti risinājums no ES un aģentūras it īpaši eh, pilnvaram eh, raugoties, bet, protams, ka eh, mums ir jātiecas nodrošināt visu individu piedalīšanās iespējas, un es ceru, ka arī nākotnes programmās mums būs iespēja arī šos jautājumus risināt. Bet tad pie gala risinājuma Ehm, jā, Mortens jau norādīja uz to, ka ir, zinām, ierobežam arī mūsu darbā, un tas varbūt nevienmēr ir patīkam par to uh, atgādināt, bet tā tas ir, un te arī pacējās jautājums par aģentūras darbu tematisko ietvaru nākamo gadu gaitā. Uh, šo uh, jautājumu risinās arī politisko lēmu pieņēmēji Tātad šeit ir jāpacē diskusija, vai ir jautājumi jūsu e, prāt, kas būtu mūsu apskatāmo jautājumu, kā vēl ar turpmāk jāiekļauj. Paldies! Paldies! Un tā, nu, pagaidām mēs diskusijas varētu noslēgt. Darba kārtība mums jāievēro varbūt kāds vēlējās vēl ko piebilst, bet man jāatgādina jums, ka mēs jau esam vairāk e, nekā stundu iekavējušies. Tātad lūdzu izsakieties ļoti īsi. Jā, mēs prasījām ziņojumu par Ungārijas mediju likumu, bet tad tika teikts, ka aģentūra nerisina individuālo valstu jautājumus, bet mēs arī prasījām informāciju par e, mēdīju brīvību, eh, stāvokli mediju brīvības jomā 27 dalībvalstīs. Tātad, kas tad ar to? Taisnība. Šādu lūgumu no parlamenta esam saņēmuši. Atbildi ir tāda, ka aģentūras patreizējais mandāts un tās patreizējie resursi mums neļauj šim jautājumam pievērsties. Jūsu lūgumu ļoti uh, rūpīgi esam izskatījuši, mēs vienmēr ļoti nopietni ņemam parlamentu lūgumus, bet konkrētā gadījumā mēs, eh, diemžēl, šo lūgumu nevarējām izpildīt. Vēlreiz paldies eh, pamatiesība aģentūras eh, vadītājiem Ķerum kungam un Branta Kehres kundzei. Eh, arī turpmāk ar prieku ar jums sadarbosimies un sekosim jūsu eh, darbam. Paldies! Un tagad. Tā kā esam dažas minūtes iekavējuši, tomēr varam ķerties pie piektā punkta. Tas attiecas uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandu un Norvēģiju par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Īslandu un Norvēģiju šīm valstīm. Tātad. Šeit mums apspriežams ziņojuma projekts, ko ir izstrādājis mūsu kolēģis Ruita Varešs kā Libe komitejas referents. Atgādinu, ka 2010. gadā Eiropas parlaments e, apstiprināja nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu, e, par e, sastarpējo juridisko palīdzību, un tagad mēs skatām līdzīgu nolīgumu starp ES, Islandu un Norvēģiju. Un te ir runa par nodošanas procedūru, un mēs tiecamies tātad starp ES un Islandu un Norvēģiju iedibināt tos pašus principus, kas attiecas uz ES apcietināšanas pavēlu vai arestorderu. tās eh, papildinātu nolīgumu jau esošo ar Islandu Norvēģiju par uh, savstarpējo juridisko palīdzību krimināltiesību jomā. Eh, tad, tad ir padomes uh, lēma projekts par nolīguma apstiprināšanu, balstoties uz Lisabonas līguma 218. pantu. Uh, Eiropas parlamenta piekrišana ir nepieciešama. Un tieši pamatoties uz to, mēs tagad uh, uzklausīsim uh, projekta, eh, ziņa projektu no referenta kunga, tavareša kunga, un tad mēs noteiksim arī eh, grozījumu iesniegšanai termiņu. Tavareša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Norvēģija un Īslande, protams, ir eh, Schengens zonā. Un kaut gan Schengena un Eiropas ārestu orders eh, nepārklājas, tā tad nav teikts, ka tām ir jātiec uz vienu to pašu teritoriju, un arī metodas nav tās pašas, eh, tomēr ir zinām interese eh, šīs abas lietas sasaistīt. Abas šīs valstis vēlas pievienoties Eiropas ārestu orderiem kā instrumentam un to izmantot procedūrās, uh, sadarbojoties ar ES dalību valstīm. Un kā jau manā ziņojumā ir teikts, es uh, neredzu nekādu iemeslu iebilst viņu lūgumam uh, pieņemt viņu dalību šajā instrumentā, kas jau pastāv Eiropas Savienības dalību valstīm. Abām valstīm ir labi standarti un eh, nav nāves sods un tā tālāk ir, eh, protams, eh, tās jau ir ieinteresēti partneri citos jautājumos brīvības tiesības un drošības un tiesiskuma telpā. Tātad es neredzu šeit nekādus uh, būtiskus šķēršļus, uh, kāpēc vajadzētu iebilst pret uh, šo valstu pievienošanos šai uh, procedūrai. Ir pāris detaļas tomēr. Pirmkārt, viens ir izņēmums par noziedzību, kas ļauj abām pusēm uh, tātad uh, mēs jau apspriedām šo jautājumu šeit par uh, to, ka abām pusēm nav jāpierāda šie noziedzības fakti. Īpaši mēs runājam par noziegumiem, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu nelegāliem imigrantiem. Uh, tas var radīt problēmas saistībā ar šī uh, E, nozieguma nopietnību, tad, ja tā ir cilvēku tiesniecība, um, tad tas ir nopietnas noziegums, bet uh, paredzot šo izņēmumu, ka nav jānodrošina, jānosaka šis dubultās noziedzības fakts, uh, tas uh, ir atbalstāmi. un tomēr valstīm ir tiesības eh, nepiemērot šo izņēmumu, tās to var darīt. The, the opinions that we have voiced in several occasions. Mēs jau vairāk kārt esam pauduši eh, mūsu viedokli, runājot par aresta orderu, arī pēdējā plenārsēdē Strasbūrā. Uh, un teikuši, ka a, tas ir jāizvērtē, jāuzlabo, ka tas ir tāds kā eksperiments, kas šobrīd tiek īstenots, bet tam vēl ir uzlabošanas iespējas. The... Un ka tur ir vairāk jāņem vērā uh, cilvēcības, jau humāno kritēriju ieviešana, un jāparedz arī tiesības uh, apsūdzētajiem Eh, tiesības, piemēram, uz tulkojumu. To mēs skatījām pagājuši gadu. Protams, mēs zinām, ka Eiropas āresta orderis, vismaz es nedomāju, ka tas ir perfekts instruments, tas ir tāds konstruktīvs un pozitīvs instruments, bet, kā jau teicu, neredzu iemeslu eh, neļaut eh, Islandai un Norvēģijai to izmantot un piedalīties šajā sistēmā. Un ziņojumu teksta projektā ko esmu sastādījis, um, es domāju, ka parlamentam vajadzētu sniegt savu piekrišanu šī nolīguma noslēgšanai, un grozījuma iesniegšanas termiņš varētu būt 20. jūnijas, ja nemaldos. Paldies! Paldies! Jūs izteicāties īsi, un tagad, ja kāds vēlas izteikties, Saprotu, ka komisija negatavojas izteikties, Ungārijas prezidentūra arī ne, vai kāds deputāts vēlas izteikties par šī ziņojuma projektu prezentāciju, kuru dzirdējām no tā varēšu kunga referenta. Nē, viņš. Ja vairāk nav komentāru, tad mēs vienkārši varam paziņot, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 20. jūnijas. 20. jūnijas. Un tas arī viss. Varam turpināt darbu ar nākamo darbu kārtības punktu, kas ir sestais punkts, un tur ir runa par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra datu apstrādu un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam. Pirmo reizi mēs uh, skatīsim šo svarīgo jautājumu, un par to ir atbildīga mūsu referenta Intveldes kundze. Mēs skatīsim ieteikumu projektu un uzreiz došu vārdu mūsu referentei Intveldes kundzei. Uh, kas informēs mūs par situāciju un par iniciatīvām, kuras politiskās grupas varētu uzņemties attiecībā uz pa pasažieru daķu reģistru noliegumiem. Intveldes kundz, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, diezgan īsi varam apmainīties viedokļiem, jo nav sastādīts ieteikuma projekts, bet tas nenozīmē, ka nav par ko runāt. Uh, Tiem, kuri nesako pārāk cieši šiem jautājumiem, īsi atgādināšu, ka šobrīd ir nolīgums ar Austrāliju, kas tiek piemērots uh, pagaidu veidā uh, attiecībā uz pasažieru datu apmaiņu. Šis parlaments vienmēr ir ļoti kritiski raudzījies uz šiem nolīgumiem, un stājoties spēkā Lisabonas līgumam, mums ir jādod savu piekrišana šim uh, pagaidu nolīgumam ar Austrāliju un arī nolīgumiem ar ASV un Kanādu. Un jūs varbūt atcerēsieties, ka pagājušā gada maijā mēs eh, izlēmām šo balsojumu atlikt un tādējādi iegūt laiku, lai panāktu labāku tekstu noliegumiem. Komisija ir turpinājusi sarunas un nonākusi pie sarunu noslēguma ar Austrāliju. Mēs cerējām, ka padome uh, būs spējīga pieņemt uh, lēmumu par sarunu rezultātiem pagājušajā nedēļā, bet tā nebija, diemžēl. Dalībvalstis uh, ir izteikušas savus iebildumus, daži ir par uh, līguma, nolīguma būtību, daži par procedurāliem jautājumiem, piemēram, ir valstis, kurām ir optaut noteikums un uh, Viņiem ir šis trīs mēnešu pārdomu periods. Tātad padome vēl nav pieņēmusi lēmumi, un tāpēc mēs nevaram sniegt nekādu ieteikumu no savas puses, bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedarām, jo ēnu referenti no visām politiskajām grupām un es arī cieši sadarbojamies ne tikai par Austrālijas nolīgumu, bet arī par nolīgumu ar ASV un Kanādu. Un, protams, arī eh, sekojam ES PDR eh, notikuma attīstībai, jo tas viss ir cieši saistīts. Par ko esam tagad vienojušies? Esam vienojušies, ka iesniegsim mutisku jautājumu eh, ar debatēm jūlija plenārsēdē. Tādējādi mēs varēsim apmainīties viedokļiem ar Eiropas komisiju un cerams arī ar padomi. Uh, Polijas prezidentūra solīja, ka viņi ļoti aktīvi strādās pie šī jautājuma. Šorīt mēs uh, diskutējām ar ēnu referentiem un vienojāmies par vienotu kopīgu tekstu. Es saprotu, ka procedurāla apsvērumu dēļ un termiņu dēļ nav iespējams šo jautājumu iesniegt libe vārdā, bet tā kā visas politiskās grupas ir vienojušās, tad mēs tomēr kopīgi to iesniegsim, lai mums būtu debatas par šo jautājumu plenārsēdē. Nezinu, vai man būtu kaut kas jāsaka par uh, nolīgumu projektu būtību. To esam jau iepriekš apsprieduši, un tāpēc atstāšu to kolēģu ziņā. Ja viņi grib saņemt informāciju par šiem jautājumiem, tad uh, lūdzu runājiet par to. Thank you. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es ar nepacietību gaidu, mēs ar nepacietību gaidām debatas plenārsēdē jūlijā. Paldies, tas bija ļoti precīzi. Prezidentūras pārstāvi vai kāds deputāts vēlētos izteikties par šo uh, Intvelds kundz teikto, par to, ka nav vēl sastādīts uh, ieteikuma projekts. Labi, tad varam turpināt pārsteidzoši ātri un bez problēmām. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir septītais. Nu, un septītais darba kārtības punkts mums attiecās uz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju 2010. gada ziņojumu pašreizējo stāvokli datu aizsardzības jomā. Mēs tagad uzklausīsim Pīteru um, eh, Hastings. Uh, Mm, mm, pa, eh, uzstāšanos, bet tā kā tas bija paredzēts 11. un viņš vēl nav ieradies, nu tad uztaisīsim nelielu pārtraukumu, kamēr Hastings kungs ieradīsies. Nu, un tad mēs varēsim apspriest šo jautājumu. Man liekas, ka tas būtu labāk nekā pārlēkt uz nākamo jautājumu. Uh, kas attiecās uz astoto punktu, tāpēc, kad referente ir Romevis kundze, kas ir paredzēta pus, bez 15.12. un arī viņas nav. Tāpēc mums tagad ir pārtraukums uz pusstundu. Break. Okay. Gianni siamo stati fin troppo rapidi, potete venire un po' prima alle 11 meno un quarto, cioè fra, fra un quarto d'ora? Fra un quarto d'ora, eh? We've just, excuse me, if you, if you, if you allow me for a second, we just heard that. Es gribēju pateikt, ka Hastingsa kungs ir jau ceļā un viņa līdzstrādnieks Butarelli. Tāpēc uz 15 minūtēm, uz tikai 15 minūtes mums ir starprīts. I, I Bet cilvēki domā, ka tas sāks, ka sāksies 11. šīs apspriedzes, un tāpēc es ierosinu, ka 11. mēs atsaukt, jo daži nemaz nebūs vēl ieradušies, um, ja mēs sāksim agrāk. Jāturpina priekšsēdētājs. Nu labi, lai tad nu būtu 11. 11. atpakaļ zālē. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. We had this short recession. Nu, te mums ir beigusies mūsu kafejas pauze. Un tagad mēs esam gatavi atsākt darbu. Ir pulkstens 11. Nu, tad sāks Sveicināsim un sveiksim mūsu vidu pārstāvis no Eiropas datu uh, aizsardzības uzraudzītāja, kas ir Peters Hastings, un viņa palīgu uzraugu Giovanni Butarelli. Mēs priecājamies viņus redzēt mūsu vidū un <clears throat> mēs dzirdēsim 2010. gada ziņojumu, un tad būs debates. Tāpēc bezliekas kavēšanās Hastings kungs jums vārds. Paldies! Es uh, ar prieku prezentēšu ziņojumu uh, galvenos vilcienus un komitejas deputāti ir saņēmuši PDF versiju manas atskaits un jūsu jautājumu komentāru, tos es eh, ļoti labprāt centīšos atbildēt. Ziņojums skaidri parāda, ka 2010. gads ir bijis eh, ļoti aktīvs, dinamisks, bet arī produktīvs um, gads mums, uh, uh, bet īpaši uh, fizisko personu datu aizsardzības jomā. Tas pilnībā saskan ar e, nepieciešamību palielināt mūsu pūliņus, nodrošināt privātuma un e, fizisko personu datu aizsardzības veiksmīgāku aizsardzību pasaulē, kas turpina mainīties. Pasaule arvien vairāk globalizējās, to ietekmē interneta izplatība un ir arī eh, tātad šīs tehnoloģijas, kas ļoti privātas mūsu dzīves jomas skār. Tas mūs visus skār, un Eiropas Savienībai kopumā tas ir svarīgi, kā arī ES eh, administratīvajām iestādēm. Pētījumi rādi, ka divas trešdaļas ES pilsoņu ir nobežījušies vai ļoti nobežījušies par savu privātumu un personas datu aizsardzību. Dažās dalībvalstīs vēl vairāk apvienotajā karalistē 92% iedzīvotāji balsoties uz apvienotās karalistes informācijas komisāra datiem ir nobežījusies pār personiskās informācijas vai personas saistītas informācijas privātumu un aizsardzību. Šie skaitļi pēļo gadu gaitā ar vienu pieaug, un tagad uh, apvienotā karalistē tas ir otrs uh, uh, visvairāk sabiedrības satraucošais jautājums, un līdzīgi uh, skaitļi arī ir Vācijā. Kādēļ? Kādēļ um, Um, um, tātad ir šāda attīstība, ir iespējas eh, datus, fizisko personu datus aizsargāt efektīvāk. Pirmkārt, es gribētu Lisabonas līguma uh, ietekmi uh, novērtēt, kas ir devusi uh, privātuma aizsardzībai uh, platformu visās ES politikas jomā, tajā skaitā pirmā pīlāra jomā. Tas ir viens no galveniem iemesliem, kādēļ fizisko personu datu aizsardzība tagad ir ES darba kārtības uh, centrā, un jūs Libi komitejā to ļoti labi apzināties. Es pieminēšu arī ES juridiskā ietvara pārskatīšanu e, datu aizsardzībai. E, padome un parlaments ir jau to apstiprinājuši, vai šonadēļ, acīm redzot, būs balsojums par to, un to varētu apstiprināt. Šis e, pārskats piesaist lielu uzmanību gan ES, gan uh, Eh, starptautiskajā arēnā. Ir svarīgi, lai komisija izstrādātu ambiciozu priešlikumu, eh, kas izpildītu eh, augstās prasības, kur uzstādījis viceprezidenta Redings kundze, un tam vajadzētu arī būt tādam priekšlikumam, kas dos pamatu fizisko personu datu aizsardzībai, kas būtu efektīvāk 2015. līdz 2020. gadam un pēc šī perioda. Skaidrs, ka datu aizsardzībai arī ir būtiska loma Stokholmas programmā, kā arī digitālajā darba kārtībā un vispārīgāk runājot mūsu stratēģijai eh, eh, viedai, eh, ilgspējīgai un iekļaušai izaugsmē, kas ir e ES 2020. gada darba kārtības sauklis. Un gal galā visā pasaulē privātuma aizsardzība ir gūs arvien lielāku uh, Uh, uzmanību. Uh, es atsaukšos uz SAO, uh, kā arī ASV procesiem, kā arī G8, kas aprīlī pieņēma lēmu par uh, privāto datu efektīvāku aizsardzību internetā, kas esot ļoti būtiski visu lietotāju uzticībai. Mēs uz, esam pārliecināti, ka uh, tas viss pavēr uh, iespēju uzlabot datu aizsardzību, ja mēs šīs iespējas izmantosim Tagad pievērsīšos IDPS e un mūsu 2010. gada aktivitātēm. Um, mēs esam eh, tātad eh, svarīgu politikas dokumentu eh, izstrādājuši tātad par privātuma aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgs um, un mēs līdz pagājušajam gadam labprātāk rekomendācijas izstādējām un mēģinājām pozitīvi pamudināt tā vietā, lai izteikt brīdinājums vai juridiski saistošs rīkojums izdot. Pēc pieciem gadiem šādas aktivitātes mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks uh, um, pie šiem jautājumiem par um, Eh, likumdošanas izpildi eh, stingrāk, eh, īpaši, kur ir runa par pastāvīgi vai atkārtotu datu aizsardzības principu neievēršojies. Savienības politikas um, um, tā tad uh, ir pie tā strādā. Mēs uzskatām, ka ES uzraudzības ietvars um, Eh, kļūst plašāks, eh, kurš Lisabonas līguma spēkā stažnās, eh, attiecīgā direktīva 45.4. 2001 attiec ne tikai tur, kur um, ir skārtas ES likumdošana, bet tas tiecies uz visām ES institūcijām un iestādēm, tajā skaitā arī tajās, kas ir pilnībā ārpus uh, es, eh, likumdošanas tā, izņemot eh, tajās jomās, kur es citi tiesība akti eh, specifiski nosaka ko citu. Uh, Tas tā tad uh, uh, rada izmaiņas arī Eiropas dataizsardzības uzrauga darbā, un mēs to labi apzināmies. Tagad es gribētu pieminēt arī dataizsardzības uzraugu uh, sadarbības tīklu, kas, kurā tagad ir iesaistītas gandrīz 50 iestādes, uh, kas ir ļoti uh, iespaidīgs resurs. Oktobrī šis tīkls uh, pabeidz svarīgu dokumentu par profesionāliem standartiem, um, uzraugiem. Uh, um, un e, to apstiprinājis arī ES e datuzraugs. Konsultāciju jomā mēs esam cieši iesaistīti vairāku svarīgu uh, tendenču izstrādē. Pirmkārt, es eh, juridiskā ietver datu aizsardzībai modernizāciju vairākos gadījumos, tajā skaitā arī šodien mēs esam eh, centušies eh, veicināt ambiciozu pieeju, izstrādāt modernu, visaptarošu pieeju datu aizsardzībai, kas ietvert visas ES e politikas jomas un nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību praksē. Ehm, janvārī šogad publicēts eh, atzinums par to, ko jūs neapšaubām esat lasījuši. Un otrkārt, Stokholmas programma par digitālo darbu kārtību, kas jau tik pieminēta, eh, Tās ir divas eh, svarīgas programmas ar lielu ieteikumu datu aizsardzības jomā, eh, ko mēs būtiski ņemam vērā savā konsultatīvajā darbā. Tas skaidri parāda, ka datu aizsardzība ir būtisks eh, leģitimējošs elements un efektivitātes elements abās jomās. Vispārīgāk vēlētos sacīt, ka mēs pagājušā gadā iz, eh, izdevām 19 eh, eh, likumdošanas atzīmes par dažādiem jautājumiem, kas ir rekords, tajā skaitā par ES iekšējās drošības darba kārtību, ES pretterismu stratēģiju, globālu pieeju personas, uh, eh, avio pasažieru personas datu pār, uh, eh, nodošana trešām uh, eh, valstīm, uh, drošības un tiesiskuma joma, uh, uh, privātums digitālajā darbkārtībā un beig beigās akta nolīgums. Tie visi ir jautājumi, kas ir bijuši jau jūsu darbkārtībā un ir tādi būs turpmāk. Visi šie atzinumi ir pieejami uh, mūsu darba mājaslapā mūsu eh, jaunākais eh, inventarizācijai eh, par tēmām, pa kurām mēs niedzām konsultācijas, par ko arī var apskatīt mūsu mājaslapā, mēs atradām 70 tēmas, no kurām 34 ir tikušas identificētas kā prioritāras. Eh, mēs izmantojam krāsu sistēmu, eh, sarkans, eh, dzeltens, zaļš, jūs redzēsiet to mūsu mājaslapā. Mēs šiem jautājumiem sekosim īpaši uzmanīgi un arī to darīsim turpmāk. Likumdošanas atzinumi arī turpmāk, acīm redzot, pieaugs skaitā mēs jau esam pārsnieguši pagājušā gada līmeni šodien. Vismā esam ļoti gandarīti par Mm, to, eh, kā eh, komisija, eh, padomu parlaments seko mūsu rekomendācijām. Pat datu, es datu uzraugu viskritiskākās piebildes tiek novērtēts no citām institūcijām kā noderīgas un konstruktīvas. Galgalā es gribētu atsaukties uz dažiem tiesas spriedumiem. Visvarīgākais bija Eiropas kopienas tiesas spriedums lietā komisija pret Vācijas Federatīvo republiku lieta 518 šķērsvītra 07. Šajā uh, lietā tiesa pasvītroja, ka ir nepieciešams um, datu uzraugiem būt pilnīgi neatkarībiem. Uh, eh, uh, eh, tiesa atsaucos uz. Um, To, ka tas ir uh, svarīgi. Uh, un šeit bija runa par 28. Uh, viens pantu datu uh, aizsardzības direktīvā, bet arī uz 16. ES e līguma pantu spriedumam. Tādēļ būs būtiska ietekme uz jauna juridiskā ietvera radīšanu, kas uh, palīdzēs konkretizēt šo likumdošanu šajā jomā. Es to pieminēju arī pamatiesība aģentūras ziņojuma ietvaros, kas uh, jums šorīt tika prezentēts, bet um, daži no trūkumiem, kas ir ziņojumā norādīti, liek mums domāt par uh, uh, dalībvalstu uh, iestāžu uh, darbu labāku uh, koordināciju, uh, lai um, datu uzrauga varētu strādāt uh, vien, sniegt viengablānā kvalitāti varbūt savos pakalpojumus. Mēs arī e, gribētu izteikties par 29. pānta darbu grupu šeit. Mēs, kā e, es datu uzraugu e, eh, iestādi, esam pievērsuši galvenu uzmanību e, strateģiskiem un e, tematiskiem galveniem jautājumiem, tajā skaitā par direktīvas e, galveno normu interpretāciju, kā arī par to, e, kā mēs vērtējam ES turpmāko juridisko ietvaru. Svarīgs darbs ir arī darīts koordinējot. E, Eironet sistēmas eh, eh, uzraudzību. Eh, Šai darbā mēs dalām pilnvars ar dalībvalstu kolēģiem, tā skaitā muitas informācijas sistēmas arī šeit, un arī vīzi informācijas sistēmas, kā arī otrās paudas Schengens informācijas sistēmas, ka tās visas sāks darboties. Patreizējā mūsu pieredze ar uh, Eurodac arī ir uh, Eh, svarīgi šajā sakarā. Šajā kontekstā es gribētu, eh, un tagad es gribētu aicināt Giovanni Buterelli pastāstīt mums eh, par vēl dažām detaļām, kā arī mūsu prioritātēm tuvākiem nākošiem, un pēc tam es labprāt atbildēšu jūsu jautājumus par šo jautājumu. Te es skaitu arī par šī ziņojuma kontekstu. Paldies, Hastings kungs, tālāk lūdzu dot vārdu Buterelli kungam. Paldies, priekšsādātāji! Godājumie komitejas locekļi mūsu 2010. gada ziņojums ietver sešas dažādas EDPS aktivitātes. Un kā jūs varat pārliecināties 8. nodaļā un skatoties uz pielikumu skaitu, tad jūs redzat, ka mūsu uh, uzdevums galvenokārt ir garantēt datu aizsardzību, kad tie tiek apstrādāti ES institūcijās. Mēs veicam sistemātisku uzraudzību visās šajās institūcijās. Un mēs to sākām jau 2009. gada pavasarī, un mēs visu laiku pieskatām to, kā šīs institūcijas veids datu aizsardzību. Un um, mums ir vairāki kriteriji, pēc kuriem mēs vērtējam, vai dati tiek pareizi aizsargāti. Un mēs prasām lai institūcijas mums atskaitītos un arī izteiktu savus ieteikumus, un viņiem ir jāspēj mums parādīt, ka viņi spēj pilnībā aizsargāt datus, un arī mums parādīt, ka viņi tā ir mm, darījuši. Un jāsāk, ka mm, attiecīgās institūcijas mm, pal, vislielāko daļu mūsu rekomendāciju arī ir ņēmušas vērā un īstenojušas dzīvē. Tāpēc mums nav jāraizējās par to, kā tiek īstenot šie datu aizsardzības pasākumi. Varbūt vienīgi problēmas ir ar dažām aģentūrām. Bet, nu, tad tas eh, viss tiek konstatēts uz vietas ar dažādām inspekcijām. 2010. gadā mēs pieņēmām 55 atzinumus. Uh, un vēl gandrīz tikpat lielu skaitu pagaidu pārbaužu veicam. Un jāsaka, salīdzinot ar 2009. gadu, ir samazinājušies, eh, samazinājušies, samazinājies pār, pagaidu pārbaužu skaits. Un tāpēc mēs centāmies efektīvākā veidā to darīt ar uh, kopīgu atzinumu palīdzību. Īpaši mēs sekojam līdzi, kā tiek īstenotas dzīvē rekomendācijas, ko esam devuši iepriekšējos gados. Mums ir arī vēl citas uzraudzības formas, kā piemēram mm, izskatīt sūdzības un tam līdzīgi. Sūdzības ir ļoti dažādas, un to skaits 2010. Gai, gadā pieauga. Mēs 2010. gadā saņēmām 94 sūdzības, un tās bija saistītas ar datu pieeju publiskā telpā. Un divas trešdaļas no sūdzībām bija noraidītas un 11 gadījumos tika atrasts, ka sūdzība bija pamatota, nu, un tad tika spērti attiecīgie soļi, lai to novērstu. Kas attiecās uz administratīvu izmeklēšanu, tad mēs centāmies um, visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas un panākt atbilstību direktīvai 41 šķērsvīt 2001. Un mēs arī nosūtījām vēstuli visiem institūciju un aģentūru vadītājiem un arī nosūtījām aktualizētos datu aizsardzības standārtus. Tagad vēl uh, pāris komentāri par mūsu konsultēšanas politiku. Mēs konsultējām gan, eh, mēs, mēs sniedzām gan likumdošanas atzinumus, gan arī strādājām pie tā, kā īstenot Stokholmas programmu. Uh, Un eh, tad īpaši vēl ir jārunā par interneta eh, neutralitāti. Nu, te nebūtu vietā tagad sniegt mm, detalizētu izklāstu par to, kas notiek. Uh, tā detalizēti, bet man ir jāsaka, 2010. gadā mēs sadarbojāmies eh, nacionālā līmenī un īpaši par to, kā ir jāsaprot dažas vietas datu aizsardzības direktīvā. Un tad arī Jāsaka, ka mūsu institūcijā 2010. gada laikā tika būtiski palielināts personāla skaits. Mēs veicām arī iekšēju reorganizāciju mm, mūsu iekšējās procedūrās un arī budžetā tas, tā reorganizācija notika, lai padarītu skaidrāku to, kas par ko ir atbildīgs. Un jūs varat atrast mūsu jauno organizācijas hartu mūsu internetu vietnē. Mums ir arī dažādi informātikas instrumenti, tad vēl jauninājums ir tas, ka mēs pievienojām vācu valodu e, jau angļu un franču valodai, kas bija mūsu darba valodas. Un runājot par 2011. gadu, tad jūs zināt, ka komisija nesen ir publicējusi novērtējumu ziņojumu un mūsu uh, ziņojumā mēs sacījām, ka ir nepieciešams ievērot proporcionalitāti. Mēs turpināsim uzraudzīt to, kā tiek ieviesti eiro, uh, kā tiek ieviesti jauniem informat inovāciju, tehnoloģiju komponenti, cenšoties sasniegt eh, Eiropas 2020 mērķus. Un mēs arī vēlētos iekļauties nākotnē vislabākajos termiņos, sniegt padomus, datu aizsardzības jautājumos un arī vadlīnijas dažādām darba grupām un interaktīvajiem semināriem. Mēs koncentrēsimies analizējot rezultātus, kas izriet no sadarbošanās. Un um, mums ir jāskatās, kā visu īsteno Eiropas administrācija. Un mums, protams, ir jāturpina uzraudzīt datu aizsardzība visās Eiropas institūcijās. Un visbeidzot, es gribētu teikt, mūsuprāt, mēs esam parādījuši, ka ir nepieciešams neatkarīgs uzraugs un, un tām ir jāstrādā visās galvenajās jomās. Mēs gribētu pateikties tiem Eiropas Savienības institūcijās un īpaši šajā komitejā, kas atbalst mūsu darbu, un mēs gribētu arī izteikt īpašu paldies mūsu personālam. Paldies, Hastings kungs, un paldies Butarelī kungam par to, ka prezentējāt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju gada ziņojumu. Tagad uzklausīsim deputātus. Pirmais uh, eh, Dievs Demēra kungs. Of course, Mr. Dievs Demēra. Paldies, priekšsētātāju kungs. Es gribētu Hastings kungam uzdot divus jautājumus, kas, man liekas, savā starpā saistīti. 59. ziņojuma lapusē nodaļā 362 ir runa par terorisma apkarošanu. Un tagad es runāšu par B punktu. Tur ir pieminēts Eiropols. Eiropols darbojās pēc padomas nolēmuma, <clears throat> un tagad mums būs jauns reglaments. Nu, un tur, protams, arī ir jārunā par datu aizsardzību. Uh, Nu, jūs jau zinat, kāda polemīka rādās attiecībā uz TFTP un datu pārraidi. Hastings kungs, mans jautājums ir sekojošs. Vai pietiekami tiek garantēta datu aizsardzība ar padomes lēmuma palīdzību Eiropolā. Vai arī ir tieši otrādi, ka tad, kad mēs sagatavosim jauno Eiropolu regulu, tad mums ir nepieciešams radīt mehānismus, kas labāk garantē šo drošību. drošību. Vairāk man jautājumu nav. Paldies. Tagad uh, Vēbers kundze. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Hastingsa kungu un Butarelī kungu par uh, paveikto darbu, to viņi veic jau kādu laiku, un paldies arī par sniegto prezentāciju. Es domāju, ka šobrīd mēs varam droši teikt, ka jūs un jūsu iestāde ir uh, viena no pozitīvāk vērtētajām uh, Eiropas parlamentam un šai komitejai varbūt pat visiecienītākā iestāde, jo mēs vienmēr vēršamies pie jums, tad, kad mums ir jānoskadro kaut kādas lietas un uh, kad ir jautājumi par to, kā rīkoties. Un tas nav tikai tāpēc, ka jūs uh, tā uh, juridiski pieiet jautājumiem, bet uh, jūs uh, raugāties arī ar tādu atvērtu skatienu uz šīm lietām. Jūs esat eh, iesaistīti virknē jautājumu, kas ir eh, eh, mūsu kompetencē un gandrīz katrā jautājumā es pat teiktu. Un runājot par jūsu viedokli attiecībā uz Frontexu, manuprāt, tas ir ļoti līdzīgs jautājumu ar Eurodaku un pieeja Eurodaku datiem. Un arī starptautiskie nolīgumi PDR ar ASV šobrīd tiek skatīts parlamentā, bet arī par citiem jautājumiem. Interneta pieejas bloķēšana, nu tie tādi daži piemēri. Mans jautājums ir sekojošs. Tā kā daudz no šīm direktīvām, grozījumiem, pārskatiem, tā kā daudz no tiem ļoti lielā mērā ir atkarīgi no padomes lēmumiem. Parlaments ir viena puse, bet no otras puses ir padome. Kāda būtu jūsu stratēģija, lai pārliecinātu padomi par to, ka viņiem vajadzētu tiešām arī ņemt vērā to, ko jūs sakāt, un lielā mērā to atbalsta parlaments, par to nav šaubu. Tātad, kā jūs gatavojaties rīkoties, jo visi šie jautājumi, kurus es minēju, uh, tiešām ir mūsu uzmanības centrā. Paldies, Albrehta kungs, lūdzu. Ja, dank, paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies. Uh, Hastings kungs jums un Botarelī kungs arī jums par uh, prezentāciju. Es domāju, ka jūs noteikti esat pelnījuši atzinību, kā jau Vēbers kundze to teica. Un ziņojums uh, daudzās jomās arī parāda, ka tas ir ļoti pamatot jums izteikt atzinību. Man ir konkrēts jautājums par konkrētu punktu, jo mēs eh, par pasažieru datiem eh, nemaz tik plaši neesam diskutējuši. Es jūsu ziņojumā lasu, ka īpaši jautājums par riska analīzi un tās augto profilēšanu ir problemātisks. Man interesētu, vai ir eh, <clears throat> kādi risinājuma varianti, kā par šīm problēmām rudāk, runāt. Un tas attiecas gan uz nolīgumu ar ASV, gan uz nolīgumu ar Austrāliju. Šīs analīzes tur tiek minētas, tātad eh, tiešām tiek tāda centralizēta salīdzināšana veikta, uh, Uh, šiem uh, izturēšanās profiliem, to, to salīdzina ar aizdomu profiliem. Un tā kā tas nekādi nav piesaistīts nekādām uh, konkrētām aizdomām vai atsevišķām pārbaudēm, tas ir balstīts uz dažādu informāciju, tad es gribētu pajautāt, vai jūs jau esat par to tā dziļāk padomājuši vai vākuši informāciju par to, cik lielā mērā vispār var kaut kā to visu definēt? Thank you. Paldies. Tagad Vosa kungs. Vielen dank. Paldies. Man ir uh, dažādi uh, nelieli jautājumi. Šeit mēs pārstrādājam datu aizsardzības direktīvu, un viens no galvenajiem punktiem tur ir uh, Uh, vienmērīga, tātad vienota piemērošana Eiropas Savienībā, vienāda piemērošana, un ar to es domāju to, ka šī situācija ar tiešsaisti un uh, to, kas nav tiešsaisti, tur ir sarežģīti jautājumi, un tur ir vajadzīgi tāda skaidra noteikuma. Kā jūs vērtējat, vai jūs redzat iespēju, ka patiešām datu aizsardzības tiesības Eiropā var tikt īstenotas vienādā veidā, vai tomēr tur visu laiku ir atšķirības, tā kā mēs to redzam šobrīd. Bet mēs tiešām gribētu, lai nākotnē būtu vienoti noteikumi, tie tiektu vienādi piemēroti. Otrakārt, savā valstī Vācijā man uh, rodas iespējas, ka datu aizsardzība dažkārt tiek pārspīlēta. Tādā izpratnē, ka tiek uh, domāts par anonimizētu datu aizsardzību. Tātad dati, kas pat nav personas dati, ka tos vajagāt, vajadzētu aizsargāt. Un es nezinu, vai mēs tādējādi neieejam tādā jomā, kur robežas saplūst, un vai tas nevar radīt tādu sajukumu uh, sabiedrībā, ja mēs pārāk detalizēt un pārspīlēt kaut kādas lietas reglamentējam. Varbūt tas ir nedaudz pārspīlēt, bet, piemēram, uh, būtu krēļiem vieni noteikumi un pārējiem cilvēkiem citi noteikumi datu aizsardzībai, jo tādējādi var rasties iespējas, ka ir pārspīlēta datu aizsardzība un nav vairs uh, tāda skaidrība. Un tad uh, datu aizsardzība un drošība vienmēr tiek apspriesti kopā šie jautājumi, un varbūt jūs to varētu izvērtēt, uh, kā šīs divas lietas uh, ir saistītas mūsu, mūsu digitālajā pasaulē, jo datu salīdzināšana var uzlabot drošību, un tas droši vien ir jādara. Vienkārši jautājums ir kā, kādā veidā, vai jums ir kāda priekšstata par to. Un trešais nu, no TFTP programmas, ko jūs šeit arī aprakstāt, uh, proti, kur mēs uh, dodam tālāk pārāk daudz datu, vai tur nebūtu labāk, konsekventāk teikt, ka Eiropiešiem vajadzētu būt pašiem savai šādai programmai, ar kuru starpniecību tad eh, var uh, tādus pieprasījumus par konkrētiem datiem arī uh, apstrādāt, sniedzot šos konkrētos datus. Paldies, tagad Intveldes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos tiem, uh, kuri pateicās Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājiem un uh, jūs uzslavēju, jo, manuprāt, arī jūs veicat tiešām lielisku darbu. Jūs esat uh, būtiski ietekmējuši datu aizsardzības uh, jomu Eiropā pēdējos septņos gados, tiešām veidojuši to. Viens ļoti vienkāršs jautājums. Bieži vien ar jums konsultējas komisija. Tad, kad tiek gatavoti likumdošanas priekšlikumi. Vai jūs esat apmierināti ar to, cik lielā mērā Eiropas komisija ņem vērā jūsu ieteikumus? Un es gribētu konkrēti minēt vienu lietu, un tas, protams, ir uh, datu uzglabāšanas direktīvas izvērtējums. Paldies, būsu tilkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and I wish to... Paldies, priekšēji gribētu piekrist kolēģiem, kuri pateicas <clears throat> un sveic ES datu uzraugu ar lielisko darbu, par ciešo sadarbību ar parlamentu un īpašo komiteju. Personiskā pieredze man ir tāda, ka esmu ļoti daudz iegūst no sadarbības ar jūsu biroju, Un man ir tāds sarežģīts dosie e, jāizstrādā par Frontex jautājumiem, un tieši e, tād arī pie tā strādājot mēs e, runājam par likumdošanas ieviešanas piemērošanas aģentūras izveide Eiropas Savienībā personas datu apstrādē aģentūra daudz personas datu uh, iegūst uh, uh, no es nodokļu maksātājiem, bet līdz šim tā ar tiem neko nevarēja iesākt, jo bija neskaidra likumdošanas bāze. Pateicoties sadarbībai jums, esam formulējuši normu, kas ir gūs ļoti plašu atbalstu šajā komitejā, uz kuru varam arī balstīties turpmāk. Uh, līdz ar to man jautājums, vai. Uh, Eiropas ēst datu uzrauks uzskata, ka kaut ko līdzīgu varētu izmantot citām uh, izpildvaras iestādēm, īpaši sadarbībā vienai ar otrai. Tātad, vai mums nebūtu jāatļauj e, izpildvaras iestādēmies līmenī sadarboties un arī apmainīties ar datiem, ja tas notiek likumdošanas rāmjos, e, ko lielā mērā esiet e, apstiprinājis arī kā e, likumīgi jūs? Paldies, Flotras kundze, lūdzu merci. Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es pievienošos slavas dziesmu korim, jo tā ir tiesa, ka jūsu atzinumi tiešām ir gandrīz vai kā evaņģēlīja vārdi, ko neviens neapstrīd un mēs jūs eh, ar lielu biģību klausāmies tādēļ, ka jūs esat izrādījuši savu profesionalitāti un arī to, ka jums tiešām var uzticēties, un tas ir vajadzīgs mūsu darbā. Es gribētu atgriezties tomēr pie Frontex. Bustul kungs, mūsu referents jau teica, ka jūs esat mm, ļoti lielā mērā ņēmuši dalību mūsu sagatavojotajos grozījumos. Bet es te domāju uh, tagad par robežu starp Grieķiju un Turciju un to, ka Frontex ievāc personu datus. Uh, bez kādiem ierobežojumiem uz Grieķijas robežas. Un e, e, ir cilvēki, kas čeršo šo robežu, viņiem ir jāaizpilda veidlapa. Uz Grieķijas robežas sniedzot visādu informāciju par sevi. Un e, Itālijā ir 15 Frontex aģenti, kas apkopo, apkopo šos datus un pēc tam tos nodot Itālijas attiecīgajām iestādēm. Nu, vai Frontex ar to ir atbrīvots no vainas, ja tas pārkāpj savas um, pilnvaras? Un cik lielā mērā Frontex ir atbildīgs tādā gadījumā, ja viņš strādā trešo valstu interesēs. Thank you, Mrs. Latford. Paldies, Latfords kundze. Paldies, priekšsēd, neatkārtoši. Flotras kundze sacīto, ka uh, tiešām mm, no visām pusēm uh, jūsu darbs tiek augstu stuņos slavēts, bet es arī tam piekrītu, tiešām jūsu darbs ir ļoti augstvērtējams. Ko es gribēju jautāt? Runājot par informācijas pārvaldīšanu, vai es datu uzraugs uzskata, ka jūsu pienākumos varētu arī ietilpt es institūciju uzmanību un arī dalībvalsts iestāžu uzmanību pievērst iespējām izmantot esošus datu avotus un krājumus tā vietā, lai vāktu jaunus datus. Došu jums konkrēti piemēru. Eiropas Savienības aviopasažieru personas datu jomā. Šeit tiek izdarīts būtisks spiediens ES ietveros šādiem datiem apmainīties, tātad eh, ceļotājiem starp ES dalībvalstīm un dažreiz tas tiek izmantots kā arguments tam, ka cilvēki saka, nu, ja mēs pat nevaram uh, eh, ēst e iekšienē šādu dacvāku, tad uh, narko kontrabandistu uh, gad, skaits pieaugs. Uh, Un tomēr, e, ņemot tādu piemēru, ja runa par lidojumu starp apvienoto karalistu un Vāciju, tad šajā gadījumā būtu jāsadarbojas, manuprāt, starp apvienotās karalists un Vācijas e, atbildīgām iestādēm, lai izmantotu uh, tām jau pieejušos datus tā vietā, lai eh, vāktu jaunus datus ēs iekšienē. Un tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, vai visā jūsu darbā attiecībā uz samērīgumu un nepieciešamību jūs eh, uzskatiet par vajadzību vai tad, tad eh, nodarboties ar jautājumu vai jaunu pasākumu vietā nevarētu labāk apmainīties ar esošiem datiem jau. Nu labi, tad joprojām pastāvētu problēma par pa plašāku e, pieeja esošiem datiem, bet vismaz jūs vāktu jaunus, ne, nevāktu jaunus datus, e, kam ir arī daudz problemātiski aspekti. Paldies, Ernestas kundze! Paldies! Arī GOE NGL vārdā ļoti sirsnīgi gribam pateikties jums, Hustings kungs. Daudzos jautājumos esam ar jums sadarbojušies, arī tādos, kas attiecas uz Eiropas parlamentu pašu. Pieminēšu tikai parlamenta asistentu, deputātu asistentu, aptaus mm, veidlap eh, šeit saņemām no jums atbalstu, ja arī eh, savu nepanācām. Runāšu par trim jautājumiem. Pirmais datu uzraugu pilnīgā neatkarība. Jūs to ļoti esat uzsvers savā prezentācijā, un droši vien jau tā nav nejaušība, ka daudzos gadījumos nav šīs neatkarības. Vai jūs varētu vēlreiz skaidri pateikt, kas jums šķiet vissvarīgākais šajā kontekstā, kas būtu jāizno un kā te vēl trūkst otrkārt? tas ir jautājums par SWIFT un aviopasažieru pe eh, personas datiem, kad ir runa par tā saucamiem masveida datiem. Varbūt jūs varētu vēlreiz precizēt, jo profilēšanas radītie draudi tomēr ir ļoti nopietni, un jūs to savā ziņojumā arī vairākos vietās uh, norādījāt, ka šāda problēma eksistē. Kā jūs vērtējat māsu datu problemātiku kopumā attiecībā uz SWIFT un avio pasažieru personas datiem? Kā mēs varam novērst profilēšanas draudus? Un pēdējais, slavenā data aizsardzības drošība attiecībā uz ķermeņa skaneriem. Šeit man interesētu kādas, eh, kādos apstākļos jūs attiecībā uz badijas skaneriem, miesas skaneriem eh, varat iedomāties, ka data aizsardzības priekšnoteikumi būtu izpildīti un kuros nē. Paldies, mums ir palikuši dažas minētas uzklausīt Hastings kunga atbildes, un kā arī eh, Butarelī kunga atbildes. Jautājumi izskanēja daudzi, droši vien Eh, kungi centīsies eh, kopsavilkumā atbildēt vismaz svarīgākos no tiem. Paldies par mm, labajiem vārdiem, mm, kurus uzklausījām ar prieku un tos, protams, nodosim tālāk saviem darbiniekiem. Centīšos eh, lielā jautājuma skaita atbildēt. Esam vairākus vēstījumus sadzirdējuši un arī tos ņemsim vērā. Diezdemēra kungs e, runāja par attiecībām ar Eiropolu. Šī ir joma, kurā Lisabons līgums e, ir spēkā. Tāpat laikā ir konkrēta uzraudzības iestāde, kas koncentrēs uz policijas datiem. Pat labāk mēs e, ar tādu risinājumu strādājam, kur es eh, datu draugs ar eh, darbinieku datiem galvenokārt nodarbotos un mēs cieši sadarbotos. Tas nozīmē, ka uzraudzība ir privātuma un policijas datu jomā. Jūs jautājat, vai padoms lems par Eiropolu un datu uzraudzības ietvaru, vai tas ir apmienoši. Es sacītu, ka abiem ir savi trūkumi. Eiropola lēmums tika pieņemts pirms Lisabonas ērā. Tā nu tas būs jāpārskata, un to arī mums būtu jāizmanto kā iespēja, lai trūkums labot. Data aizsardzības ietvars neapšaubām ir nepietiekošs, un arī tas būtu jāpārskata vispārīgā pārskata ietveros, pārskatīšanas ietveros. Webers kundze pamatā jautāja par mūsu stratēģiju, kā pārliecināt padomi Nu, patiesībā tas sākās ar skaidru analīzi un par to, ka mēs varam parādīt, ka mums ir nepieciešams, ka ir nodrošināt samērīgums, leģitimitāti, tas viss ir jāizmeklē ļoti rūpīgi un kādas varētu būt alternatīvas, tas arī ir svarīgi. Datu, uzra, datu uzglabāšanas diskusijas kontekstā, bet vispārīgāk runājot, mēs sistemātiski kontaktējamies ar uh, jaunajām prezidentūrām, tad, kad jau esam sākuši dialogu ar polijas prezidentūru, un es ar prieku varu konstatēt, ka kopumā, bet īpaši arī šajā gadījumā polijas prezidentūra ir ļoti interesēta iesaistīties datu uzraugu svarīgojos jautājumos, kas attiec uz personas aviopasažieru datu aizsardzību, uz datu uzglabāšanu, uz jautājumu par sarunām ar ASV, mēs eh, saglabājam zinām distancē, pat laikā palīdzam viņiem ļoti kritiski uz šiem jautājumiem raudzīties un ierosinām alternatīvas. Un neesmu eh, īpaši negatīvs attiecībā uz to, kā šis darbs eh, risinās. Tas ir process, bet mēs virzamies pareizā virzienā, kas attiec uz avio pasažieru datiem. Tas ir Albrehta kunga jautājums. Uh, risku profilēšana. Tas ir vissarežģītākais. Bet ir svarīgi redzēt, ka tas arī ir iemesls, kādēļ aviopasažieru datu schēma tiek ierosināta. Šeit ir iespēja jams grūti noteikt samērīgumu un tā ievērošanu, un tas viss ir arī skaidri jāsaka riska profilēšana varētu būt nevainojama, bet arī ļoti problemātiski. Ārsti veids eh, pacientu profilēšanu, eh, lai izvērtētu, kam ir vajadzīga eh, lielāka uzmanība. Arī tirgos ir šādi praksvērtojumi, bet riski ir ļoti nopietni un konsekvences varētu būt vēl nopietnākas, dramatiskas. Tādēļ mums ir jāvērš uzmanību uz to, kas tad īsti ir risku profilēšana Šis termins no tā um, daudz labprāt mēģina izvairīties, bet eh, būtībā ir runa par to pašu lietu. Ko mēs varam nodrošināt? Zināms eh, pasākums, lai attiecīgās iestādes pasažīrs un tad tālāk, uh, lai viņiem ļautu um, iesniegt uh, uh, sūdzības. Uh, un pat labāk tas nav nodrošināts, un tas vēl ir jāpanāk. Fosakungs uzdeva vairākus jautājumus. Kā uh, panākt lielāku uh, viengabalainību? ES ir uh, viengabalainība daudzveidībā, uh, uh saskaņa daudzveidībā. Tātad mūsu mērķis nav jau kādas atšķirības likvidēt, tas būtu diezgan tāda necienīga attieksme pret dalībvalstīm. Es domāju, mums jāvirzās, lai e, šīs atšķirības būtu pozitīvas, ja tā teikt. Pat labāk ir tādas negatīvas atšķirības attiecībā uz datu aizsardzības direktīvas piemērošanu, tas attiecas uz instrumentiem, gan arī vairāk nekā uz komisijas priešlikumu e, saturu personīgi uzskatu, ka ir labs pamats uh, situācijas uzlabošanai, arī jūsu ziņojumā tas ir teikts. Un jautājums ir, ja mēs tuvināmies, tad kurās jomās mēs tomēr daudzveidību vēl varam saglabāt. Bet, uh, ja mēs ieviešam daudzveidību, tad mēs arī ieviešam to, uh, eh, ņem vērā to, ka var būt sarežģījumi ar likumdošanas piemērošanu, nu, jautājums nav vienkārši, bet tā būs man kopīgā, kopumā man pieeja. Datu mm, aizsardzība, cik realistiski tā ir. Es esmu par realismu, tas ir pakalpojums labai datu aizsardzībai, tas e, to nedrīkst pārspīlēt, tādā veidā padarot absurdu. E, anonimo datu aizsardzība, vai tā ir pārspīlējuma parādība, neesmu tik pārliecināts par to risku profilēšanu, piemēram, varētu būt joma, kurā ir jāievieš mehānismi, kas ir balstīti uz analīzes, kas turpina attīstīties. Vai joprojām, vai mums vajadzētu eh, datu aizsardzību piemērot visiem anonitiem datiem? Nē, bet ir jādefinē precīzi, kas ir šī robežšķirtne. Uh, personas datu aizsardzībai. Patreizējā robežšķītne man apmierina, es negribētu to padarīt vaļīgāka vai stingrāka, bet es gribētu šeit reāli pieiet situācijai. Drošība un privātums eh, mums abi ir vajadzīgi, abi jāņem vērā jau no paša sākuma, un ja jūs eh, strādājat drošības interesēs eh, privātumam nodarot kaitējumu, tad sabiedrība kopumā no tā cieši. Attiecotās runājot par, par TFTP, problēma ir tāda, ka um, tas netika ņemts vērā no paša sākuma. Uh, patreizies risinājums noteikti nav apmierinošs. ES TFTP e, e, e, risinājums varētu būt risinājuma daļa, bet e, E, tas e, jautājums ir un paliek sarežģīts. Kā ir ar neformālām konsultācijām? Mēs kopumā esam apmierināti ar to, e, cik lielā mērā komisija mūsos ieklausās. Un tad, nefo, un tad formālajos atzinomos mēs uzsveram tos jautājumus, kas ir jāuzlabo attiecībā uz datu uzglabāšanu. Tas bija jautājums. Uh, kas šeit izskanēja jūsu puses, mēs par to izteicamies ļoti kritiski un aicinām komisiju līdzsvarot šos jautājumus vērtēt. Tagad e, šis jautājums ir pacelts, un es domāju, ka visiem tas ir skaidrs. Mēs arī turpmāk ļoti kritiski sekosim risinājumiem šajā jautājumā. Es e, ļoti ar gandrību konstatēju Busutilkunga vārdus par e, Frontex, vai tas ir modelis. Uh, citām aģentūrām varbūt, varbūt, bet tomēr nevajadzētu jāpārņem tādā kopēja pēst veidā eh, šo pieredzi attiecībā uz um, tiesību sargājušām iestādēm. Uh, paldies arī Flotras kundzei par ļoti uh, labajiem vārdiem. Uh, Atvainojiet, ja es kaut ko no jūsu sacītā nespēju šeit atspūļot savā runā. Latfords kundze eh, jautāja, kas ir eh, es datu uzraugu lomu datu pārādzībā. Mēs ar Zviedrijas prezidentūru sadarbojamies eh, metoloģijas izstrādē, sekojam tam, kā tā tiek piemērota un uzdodam jautājumus Eh, par to, vai alternatīvas tika eh, izskatītas, kādas tās bija. Ja nepieciešams, varam arī uz tām konkrēti norādīt, bet es negribētu šeit nodarboties ar alternatīvu reklamēšanu. Drīzāk komisijai ir jābūt pārliecinošai, un es varu eh, reiķināties ar parlamentu atbalstu droši vien, ja alternatīvas nav tikuši pienācīgi ņemts vērā. Galgalā Ērnstas kundze neatkarība ir tik būtiska un tiesa to arī pat svītrojas, lai datu uzraudzības iestāde varētu godīgi, neatkarīgi um, izvērtēt gadījumus, lai citas iestādes uh, un to darba kārtību tos neietekmētu, uh, lai tiešām varētu notikt kvalitatīva uzraudzība. Un tas ir jānodrošina visās dalībvalstīs, pretējā gadījumā mēs nevaram sadarboties. Uh, attiecībā uz SWIFT uh, avio pasažieru datiem, masu dati jautājums, es domāju, attiecībā uz to galvenokārt runāju par mas, uh, par izkanalīzes jautājumu. Par uh, bad miesas skaneriem tā ir joma, kurā mēs atrēmies no lēmu pieņemšanas sākotnēji. Tagad mēs redzam, ka tehnoloģija attīstās, kas ir daudz. Uh, pozitīvāk vērtējam, lielā mērā tehnoloģiski risinājumi tiek ņemti vērā. Varbūt tagad jau mēs varam E, to visu izmantot e, pienācīgi, un tā no nu es uzskatu, ka es, mēs tagad esam jau labākā sauklī. E, universāli miesas skaneru izmantošana tas nebūtu prātīgi, vai tās varētu izmantot kā papildinošā mantu, jā, bet tad ņemsim vērā, ka miesas skaneru, ķermeņa skaneru izmantošana Eh, tomēr eh, izraisa datu aizsardzības un privātuma jautājums, un tādēļ ir jānodrošina līdzsvarot pieeja arī turpmāk. Paldies, ka atlicinājāt man tik daudz eh, laika, atvainojiet, ka aizņem drusku vairāk laika, kā bija paredzēts man. Paldies, Hastings kungs! Un es pateicos, ka jūs varējāt apkopot e, jūs atbildē daudzos jautājumus, e, kas jums tika uzdot. Tagad es došu vārdu Butrelī kungam. Paldies, es tikai gribēju pateikt Vēberku. ka mm, mums ir ļoti stabilas attiecības. ar eh, koreperu un padomi. Un Viņi ar mums sāzinās nepieciešamības gadījumā. Kas attiecās uz PDR, tas gribētu teikt Albrechts kundzei, ka, protams, tas visdrīzāk e, saistīts ar šo e, SASV datu pārraidi, nevis ar ES vienu pašu, un pašreizējā diskusija palīdzēs komisijai radīt uzlabojumus ar jūsu palīdzību, un visbeidzot, es novērtēju Latvārds kundzes teiktu, mums nav jāizgudro jauna platforma vai datu apmaiņa. Mums jau ir stūrakmens, kas ir uzsvērts daudzos veidos. Un tāpēc es priecājos, ka jūs atsaucāties Lisabonas noliegumu pareizajā laikā. Vēlreiz paldies, saka priekšsādātājs, paldies Hut Hastingsa kungam un Butrellī kungam, kas ir atbildīgi par uh, Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Paldies par jūsu prezentāciju. Mēs teiksim viņiem uz redzēšanos un ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, kas attiecās uz Romevkungu ziņojumu par vienlīdzīgu attieksmi. Is... Tas ir astotais darba kārtības punkts. Tātad vienlīdzīga attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas. Te mēs uzklausīsim mūsu referentu Raulu Romeva. Uh, Komisijas atzinums par vienlīdzīgu attieksmi tika pieņemts 2009. gada 2. aprīlī plenāra sesijā iepriekšējā sasaukumā. Un tas tika pieņemts tā saucamajā konsultācijas procedūrā toreiz, taču Lisabons nolīguma stāšanās spēkā izmainīja procedūru šim uh, jautājumam, un tagad te mēs izmantosim piekrišanas procedūru, un Romēvs kungs ir piedalās šajā piekrišanas procedūrā. Nu, un viņš mūs iepazīstinās ar, par to, cik tālu mēs esam tikuši. Un beigās arī jūs varēsiet uzdot jautājumus un komentēt. Te būs arī klausītāji no komisijas, no Ungārijas prezidentūras un Romanis kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Patiesība sākot maz e, jaunumu attiecībā uz šīm debatēm. Kā jūs zināt, jautājums bija par to, ar kuru mēs jau ilgi nodarbojamies un kas ir iestrēdzis padomē, tādēļ, ka dažas dalība valstis e, vienkārši neizrāda politisko gribu virzīties te uz priekšu. Uh, Taču, ja mēs iepazīstamies tuvāk ar priekšlikuma saturu un ar priekšlikuma steidzamību, tad ir pilnīgi saprotami, ka mums joprojām nav saprotami, kāpēc mums joprojām vēl nav priekšlikumu uz galda. Agrāk tā bija konsultēšanās procedūra, un tas nozīmē, ka parlaments neko nevarēja tur daudz komentēt, bet tagad mums ir piekrišanas procedūra, un tāpēc mums ir iespēja pateikt jā vai nē. Un saskaņā ar to es aizstāju mūsu bijušo kolēģi Katilēnu Vaitenbergu, un es strādāju cieši uh, ar eh, daudzām no padomas prezidentūrām, īpaši ar Spānijas, Bēļģijas un arī citām prezidentūrām, kas bija, ja tā varētu teikt, mazāk atvērtas, teiksim tā, normālai sadarbībai starp padomu un parlamentu. Un tagad man ir trīs jautājumi padomēji šajā sakarā, un es gribētu zināt, vai man tiks dotas arī konkrētas atbildes, jo es zinu, ka ir jautājumi, kas attiecās uz pašreizējām debatēm. Pirmais, tas, ko mēs dzirdējām šodien no rīta, mēs uzklausījām pamatiesību aģentūras pārstāvis, kas uzsvēra ne tikai savā ziņojumā, bet arī uzstājoties, ka ir nepieciešama šāda direktīva. Tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu paturēt prātā, tādēļ, ka tas ir jāizmanto, um, lai varētu izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, kas ne, nepiekrīt un visu procesu nobloķē. Tāpēc es gribētu pajautāt padomē, kā viņi redz šo viedokli. Otrs jautājums attiecās ar juridiskiem aspektiem. Tad, kad mēs skatāmies uz ANO konvencijas par cilvēkiem ar invaliditāti ratifikāciju, tad man jautājums ir par to, kā padomi redz savu lomu um, nu, pieņem, pieņemt šo direktīvu, pirms tiek pieņemta dalībvalstīs ANO konvencija, vai tur nav pretruna. Un visbeidzot, es e, gribētu pieminēt padomas sociālo lietu komiteju situāciju, kas ir pavirzījusies uz atpakaļ, piemēram, runājot par cilvēkiem ar invaliditāti. Nu, tā tiešām ir ļoti liela problēma. Tas varētu padarīt debatas par ļoti smagām. Ne tikai padomē un dalību valstīs, bet arī tad, kad eh, šis jautājums nonāks līdz parlamentam un tas tiks apskatīts šai jā, ēkā. Uh, Tādi ir mani jautājumi komisijai, kāda ir komisijas nostāja šajās debatēs. Un tas pagaidām ir viss. Es domāju, ka maniem kolēģiem būs citi jautājumi, un es gribētu uzklausīt gan padomi, gan komisiju. Paldies! Thank you for the presentation of this. Paldies par iepazīstināšanu ar situāciju. Tagad mums būs īsi komentāri, es vismaz tā ceru no Ungārijas prezidentūras un komisijas, taču mums ir vesels saraksts ar cilvēkiem, kas gribētu uzstāties, taču es jums atgādinu, ka mums ir vēl viens pie punkts darba kārtībā, kas ir aizslēgtām durvīm. Tas būs kopā ar Francozu Lebelu. Uh, Un tāpēc es jums gribētu aicināt, mm, nu, tiešām izteikties ārkārtīgi īsi. Lūdzu, atcerieties, ka saraksts ir jau slēgts. Mm, tagad mēs uzklāvēsim Andras Laslo kungu vai Atilu Folopu, ja viņi ir šeit klāt. Jūs esat, jā, lūdzu, prezidentūru. tisztelt elnök úr! Godātais priekšsēžkungs, godātie deputāti, paldies par uzaicinājumu šeit uz sanāksmi, arī prezidentūru svētā kopumā ļoti ar lielu prieku apspriedīsim ar jums antidiskriminācijas jautājums, kas ir ļoti eh, svarīgi. Tātad eh, runa ir par eh, diskriminācijas aizliegumi, neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vecuma, invaliditātes vai zīmuma orientācijas. Mēs padomē, protams, arī esam veikuši savu darbu, bet tā kā līdz šim jau dzirdējām, mēs kopš 2008. gada, kopš 2008. gada jūlija šo direktīvu esam gatavojuši Tātad jau trīs gadus strādājam pie šiem jautājumiem kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Mums ir nepieciešama vienbalsība šajā jomā. Jautājumu jo loks ir plašs. Un runa ir nevis par nodarbinātību, bet par sociālo drošību par eh, īrnieku tiesībām, par eh, tiesībām uz izglītību un daudziem citiem jautājumiem, un ja jūs ļausiet, tad es arī kaut ko mazliet par vēsturisko fonu pastāstīšu. Beļģijas prezidentūra 2010. gada novembrī veic savu darbu izvērtējumu, paldies viņai par to, un Ungārijas prezidentūra patiesībā centās šo darbu turpināt. Beļģijas prezidentūra toreiz jau paziņoja, ka uh, šīs darbs ar šo dokumentu ir ļoti sarežģīts. Kādēļ? Tādēļ, ka riski attiecībā uz dalībvalstīm, es domāju par subsidiaritāti, samērīgumu un nenoteiktību, dimžēl visu laiku ir bijuši uh, un pastāvējuši uh, strādājot pie šīs direktīvas. Bēģijas direktīvas projektā bija runa par finanšu jautājumiem un eh, īrnieku tiesībām, mēs koncentrējamies uz citiem jautājumiem. Proti, saturiska jautājumi, kas skār galvenokārt eh, tātad invalīdus. Kādēļ mēs izraudzījāmies šo jomu īpaši eh, mūsu uzmanībai tādēļ, ka e, tas skār ļoti daudz cilvēkus. 70 līdz 80 miljonu ES iedzīvotāju, 10-15 iedzīvotāju procenti. Direktīvas normas. To mērķis ir šo cilvēku dzīves apstākļus uzlabot, un šis mērķis arī saskan ar e ES 2020. gada stratēģiju, kura ir izvirzījusi mērķi invalīdus, e, invalīdu nodarbinātību paaugstināt par 75%. Patreizējais stāvoklis ir ļoti neapmierinošs. Mums ir nepieciešama stratēģija kas būtu iekļaujošāk attiecībā uz invalīdiem. Esam sagatavojuši jautājumu anketu, kas ir saskaņota ar komisiju, un vēlos norādīt uz diviem galveniem punktiem. Pirmkārt, um, dzīves īstenības pielāgošana invalidiem, otrkārt izmaksu un nesamērīgās sadalījums attiecībā uz viņiem. Par saturisko es tagad plašāk nerunāšu, bet savā darbā mēs runājam par tādiem jautājumiem, kā par to, kā dalībvalsts tiesības sistēmā varētu tāda efektīva un saprātīga eh, situācijas pielāgošana notikt, vai vispār ir nepieciešams precīzi inventarizēt eh, un uzskatīt, ko mēs kā eh, saprātīgu likumdošanas eh, samērošanu vērtētu un kā varētu šis nastas tikt samierīgi dalīts. Es pateicos visiem arī komisijai par tie, kas mums ir palīdzējuši šajā darbā. Es domāju, ka Ungārijas prezidentūras darbam ir nepieciešams atbalsts. Uh, Mums ir jāvienojas arī par uh, pamat uh, terminiem, ja mums tas neizdosies, mums uh, arī neizdosies panākt konsensus. Skaidrs ir, ka šajās dažās minūtēs mēs par visiem jautājumiem runāt nevaram, bet es gribētu sacīt, ka attiecībā uz vairāku dalībvalstu tiesiskajiem ietvariem pastāv atšķirības, bet sapretīgā likumdošanas tuvināšana, kā princips e, ir un paliek mūsu mērķis, bet kā to panākt, par to arī ir ļoti dažādas pieejas. Sabiedrisko pakalpojumu jomā, izglītības jomā un tam līdzīgi. Saprātīgās likumdošanas tuvināšanas princips e, kā tāds parādās arī āno rezolūcijā. Galvenokārt mums ir jātiecas uz galveno principu vienu gabalainu ievērošanu. Mēs vadījāmies no mērķa nodrošināt uh, invalīdu piekļuvi, eh, labāk piekļuvi dažādiem pakalpojumiem. No nu, vienas puses uh, ir zināmi pienākumi, kas ir arī jāņem vērā, definīcijas ir jāpildina ar konkrētiem piemēram, ja mēs, piemēram, varētu e, precizēt šādā veidā, ar piemēram, e, kas tiek saprasts, kā likumdošana saprātīgi tuvināšana ir bijuši vairāk punkti, pa kuriem ir bijuši kontroversiāls debats. Gal galā es gribētu runāt par nesamierīgās e, nastas sadalījumu jautājumu šeit. Tas skar ne tikai invalīdus kā tāds, bet sabiedrību kopumā. personu, katra individuālais personiskais stāvoklis, viņa potenciāls un cilvēciskie aspekti, protams, arī jāņem vērā. Es ceru, ka līdz ar to mēs varējām uh, precizēt uh, jums sniegt izklāstu, tātad pārskatu par mūsu darbu un tā progresu, un es ceru, ka nākamās prezidentūras, eh, nākamajā prezidentūrā arī izdosies spērt tālāk soļus uz priekšējā jautājumā. Arī Polijas prezidentūra tātad turpinās darbu ar šiem jautājumiem, un ir svarīgi, lai direktīvas aptvērums neradītu pamatu pārpratumiem, un lai visi būtu pārliecināti, ka šie pienākumi attiecas uz visiem, kas ir fiksēti direktīvā. Galvā es gribētu novēlēt visu labu polijas prezidentūrai tālākajā darbā ar šo direktīvu un pateicos visiem, kas e, šajā darbā jau ir e, ieguldījuši sarunas turpināsies un darbs turpināsies arī nākamās prezidentūras darbā. Tagad no komisijas puses uh, Fernando Pereiru kungus klausīsim, bet es atgādinu, ka mums būtu tā lakoniski jārunā, jo patiesībā droši vien Lebel kundze jau tagad gaida komisijas pārstāvu, lai varētu savu prezentāciju izdarīt. Lūdzu, tagad jūs. Paldies, priekšsēdētājs. Negribētu. Uh, Uh, vilcināties un gaidīt Labēlas kundzei, gribētu sākumā pateikties Ungārijas prezidentūrai par paveikto darbu pēdējā pusgada laikā. Kā jau uh, tika teikts, mēs galvenokārt koncentrējāmies uz uh, šo te saprātīgo pielāgošanu attiecībā uz cilvēkiem ar individualitāti. Kā jūs zināt, tas ir svarīgi, lai veicinātu pieejamību un uh, Pieejamība tiešām arī ir viens no svarīgākajiem uh, aspektiem šajā direktīvā, un viss progress ir ļoti svarīgs šajā jomā, uh, ņemot vērā uh, šos priekšlikumus. Komisija atbalstīja, kā jau tika minēts, Ungārijas prezidentūra tās centienos, un mēs, kā jau daudzas delegācijas padomā, uzskatām, ka šis te teksts, eh, kas tika debatēts, eh, iet pareizā virzienā. Runājot par Romevas kunga konkrētiem jautājumiem par īstermiņu līgumiem, es domāju, ka eh, Ungārijas prezidentūras piedāvātajā tekstā mēs varam diskutēt par šo jautājumu divpusēji. Katrā gadījumā gribētu piebilst, ka neesam tālu vairs no um, vienošanās panākšanas padomē, un uh, ir vajadzīga vienprātība padomē, tas nav koplēmuma jautājums, un uh, komisija, kā jau uh, referents uh, teica un kā atgādināja pamatiesība aģentūra, mēs arī uzskatām, ka šī direktīva ir absolūti nepieciešama, lai pilnveidot juridisko ietvaru uh, uh, aizsardzībā pret diskrimināciju Eiropas Savienībā. Bet jāmin arī tas, ka mēs, protams, esam vīlušies ar, par to, cik lēni uh, Uh, šis jautājums virzās uz priekšu, un svarīgi ir turpināt uh, veicināt risinājumu rašanu tehnoloģiskā līmenī, tehniskā līmenī, un uh, komisija aicina nākamo polijas prezidentūru aktīvi strādāt šajā jautājumā, un mēs zinām pēc līdziniem kontaktiem, ka prezidentūra gatavojas tāpat strādāt pie šī jautājuma, iedzinoties tehniskos aspektos, Un eh, vēlreiz eh, gribētu pateikties Polijas prezidentūrai par sniegto atbalstu komisijai, rodot tehniskus risinājumus, eh, lai panāktu pēc iespējas lielāku tiesiskās aizsardzības līmeni šajā jomā. Mēs zinām, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas parlamentam un mēs ceram, ka tas būs drīz, būs jāapstiprina uh, kompromisa teksts, kas tiks panākts padomē, ceram, ka tas drīz notiks, un uh, noteikti debats turpināsies starp parlamentu un padomi, un uh, šis dialogs jūsu komitejā ir ļoti būtisks, un mums ir prieks, ka mēs varam arī dot savu ieguldījumu tajā. Paldies! Thank you. Now we... Paldies! Tagad dosim vārdu deputātiem aicinu jūs izteikties vienas vai pusotras minūtes uh, ietvaros, un uh, Lebāls kundze jau ir ieradusies, mums nevajadzētu likt viņai gaidīt, un mēs nevaram šo jautājumu atlikt. Pirmkārt, uh, Kašman kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Ungārijas prezidentūra runāja par progresu un skaidrību. Nu, no manas skatu punkta grib teikt, ka nav nekāds progress un uh, skaidrība arī nekāda nebija. Uh, es vispār prezentāciju nesapratu, tur fakti bija nepareizi, tur nav nekāda saistība ar nodarbinātību. Tā ir atrunāta nodarbinātības direktīvā. Uh, Mums eh, ir jārisina problēmas, raugoties uz apvienoto karalistu un Vāciju. Tur ir jārisina problēmas. Tātad, uz ko mēs šeit skatāmies, mēs redzam, ka trūkst politiskās gribas, trūkst uh, drosmes kaut ko šeit darīt, un tas ir pilnīgi nepareizs signāls arī no komisijas. Ir pārāk maz šeit darīts. Rauls ļoti pareizi atsaucās uz Eiropas Savienības uh, invaliditātes uh, konvenciju. Mēs drīz uh, iekļausimies cilvēktiesību konvencijā un mēs pārkāpsim šo konvenciju. Līdz ar to mēs arī pārkāpsim uh, spriedums, kas pastāv jau par diskriminācijas novēršanu. Tātad mums ir jāsavācās un jārisina jautājumi. Mēs atrisinājām problēmas rasu direktīvā, un eh, mēs eh, tātad runājam te par pieeju precēm un pakalpojumiem, tur tas viss ir atrunāts. Un ar to arī priekšsādātāji teikšu. Es reti to saku, bet paldies Dievam, eh, Eiropas parlaments turpina aizstāvēt diskriminēto cilvēku tiesības bez jebkāda juridiska pamatojuma attiecībā uz padomi un prezidentūrām. Jāsaka, ka nav nekādas gribas, nekādas politiskās drosmes. Es biju kaut ko labāk gaidījis, bet vismaz parlaments kaut ko dara. Paldies, Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man eh, jāizsakās īsi un uzreiz tūlīt jādodas prom. Es par to atvainojos, bet es pilnībā atbalstu visu, ko teica Maikls. Manuprāt, tas ir tiešām kauns, eh, kā Eh, dalībvalstis eh, šo jautājumu skata un tie iegānsti, tie attaisnojumi, ko viņš šeit atrod, tas ir apkaunojoši, ka tas varētu būt pārāk dārgi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi cilvēkiem ar invaliditāti. Paraugoties, kādas muļķības mēs finansējam, kaut vai mans ziņojums par pretterorismu izvērtēšanu, ko skatīsim pēcpusdienā, 20 reizes ir pieaugušas izmaksas terorismu apkarošanai pēdējos eh, desmit gados. Uh, cilvēki pat negrib skatīties, cik tas viss maksā, jo viņi saka, tas ir tik svarīgi, ka nav svarīgi, cik mēs tur tērējam. Bet uh, bieži vien uh, šie pasākumi neaizstāv uh, Eiropas pilsoņu tiesības. Paldies! Paldies, Balskurts kundze! Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, ik volg dit dossier. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 2008. gada es sekoju šim jautājumam S&D grupas vārdā. Un pēc jūsu prezentācijas no padomas puses un komisijas puses uh, man rodas jautājums, vai tiešām ir gatavība cīnīties pret diskrimināciju. Šajā jautājumā uh, taču bija runa tikai par uh, Uh, cilvēkiem ar invaliditāti, bet šeit ir vēl trīs iemesli diskriminācijai - vecums, uh, reliģiskā pārliecība, dzimuma orientācija. Es nesaprotu, ko tad mēs gribam, mēs parlamentā to apspriedām, vienmēr tas ir pārāk dārgi, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti tagad uh, ir atzīta šī uh, lieta, šis jautājums, bet kā tad ir ar citām kategorijām, kādas tad tur ir atrunas, lai neko nedarītu? Uh, Un tad es jautāju, vai tiešām ir tāda gatavība kaut ko darīt. Un otrs jautājums. Mēs pirms kādu laiku jau runājām šeit ar Redingas kundzu, un viņa teica, nē, tas viss ir ļoti sarežģīti, jo īpaši šīs te citas kategorijas, varbūt, ka tā varētu būt direktīva tikai cilvēkam ar invaliditāti. Mēs uzklausījām padomi un komisiju. Vai tas ir rezultāts? To es labprāt uzzinātu. De Jonga kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, man jāsaka, ka piekrītu iepriekšējiem runātājiem pilnībā. Tas tiešām ir apkaunojums un eh, ir tiešām apkaunojums, ka prezidentūra atsaucās tikai uz vienu diskriminācijas iemeslu, nepieminot pārējos. Es domāju, ka šajā parlamentā ir tiešām skaidrība, ka mēs vēlamies šo direktīvu un ir pilnīgi nesaprotam, kāpēc mums tik ilgi ir jāgaida, Uh, lai tiktu panākts progress. Tas tiešām ir atkarīgs no politiskās gribas. Tā pašā laikā, manuprāt, ir pienācis laiks arī cilvēkiem kaut ko par to teikt, sabiedrībai un um, LGBT organizācija uh, Nīderlandē un arī uh, attiecīgā avīze ir aktivizējusies. Mēs aicinām visus, kas pamana kaut kādu diskrimināciju vai nu pret sevi brīvdienās vai arī pret citiem cilvēkiem, uh, uh, to piefiksēt un uh, tad cerams mēs varēsim kopā apkopot šos gadījumus un parādīt, ka tiešām ir reāla nepieciešamība kaut ko darīt, un varbūt arī citi kolēģi no citām dalībvalstīm varētu darīt to pašu savās valstīs, uh, tātad brīvdienās savākt šādu praktisko lietas materiālu, lai nākamā prezidentūra nevarētu tik apkaunojošā veidā šo jautājumu vienkārši ignorēt. Paldies, Linkaviečots kundz, lūdzu. Ačiū labai. Iš tikrųjų labai blogai, kad e, taip lietai judam į priekį. Paldies, priekšsādētāji. Tiešām žēl, ka tik lēna ir rīcība. Uh, tik svarīgā jautājumā. Tā ir svarīga direktīva mūsu pilsoņiem. Mēs vienkārši izliekamies, ka šeit strādājam. Katra prezidentūra izliekas, ka viņi kaut ko dara. Viņi uh, izvēlas vienu aspektu, pie tā tad strādā, uh, vismaz izliekas, ka to dara, bet nav nekādu rezultātu. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ar invaliditāti uh, Uh, baudītu tādas pašas tiesības uh, visās dalībvalstīs. Parādzīsimies, kas notiek. Tiek izstrādāts ziņojums par uh, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Man ir prieks, ka šeit ir klāt referents. Trīs politiskās grupas - zaļie, sociāldemokrāti un ALDE politiskā grupa. Uh, ir par to, lai šī direktīva tiktu pieņemta pēc iespējas drīzāk. Eiropas tautas partija mūs vēl neatbalsta, un tas arī parāda uh, tautas partijas attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un es tiešām uh, vēlos, lai šis uh, lēmums tiktu pieņemts, lai mēs uh, politiķi runātu ne tikai priekšvēlēšana laikā par cilvēkiem ar invaliditāti. Nākamā runātāja. Jā, es arī esmu eh, diezgan vīlusies, kā Kešmen kungs un citi, um, par to, kas notiek šī svarīgā ziņojuma sakarā, un gribētu arī uzsvērt dažas lietas, kad ir runa par invaliditāti. ANO konvencija cilvēkiem ar invaliditāti stājās spēkā šā gada janvārī, un šī konvencija garantē tiesības neatkarīgi dzīvot un atzīst, ka cilvēkiem ar invaliditāti būtu jābūt iespējai izvēlēties, kādā veidā viņi dzīvo, kādos apstākļos. Un uh, viens no svarīgākajiem ir aprūpas jautājums, un tas konvencijā arī ir atrunāts. Man ir lielas bažas par uh, to, kā tiek izmantot Eiropas struktūra fonda šajā jautājumā, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to. NVO, NVO ir norādījušas, ka tie tiek izmantoti, lai uh, finansētu ēkas, aprūpes namus, uh, un nevis veicināt sociālo iekļautību. Šī ir neizmantota iespēja, jo šo naudu varētu uh, izmantot, lai uzlabotu cilvēku iespējas dzīvot neatkarīgi un nevis uh, veicināt to, ka cilvēkiem jādzīvo šajos aprūpas namos. Uh, Un mēs nosodām arī necilvēcīgu attieksmi pret šiem cilvēkiem, un mēs aicinām nodrošināt iespēju viņiem dzīvot neatkarīgi. Tas ir pienākums kā Eiropas parlamentam, jo esam parakstījuši šo konvenciju, un es gribētu iedrošināt, aicināt komisiju un padomi tiešām paskatīt šos jautājumus, kā te tā nauda tiek lietota. Paldies! Uh... Romēns kungs, nu jūs eh, izdzirdējāt visus jautājumus un arī komentārus. Es domāju, ka jums tagad ir pilnīgi skaidrs, uz ko jūs balstīsiet eh, savu galvārdu, bet lūdzu īsi. Es izteikšos īsi, man liekas, vēstījums ir skaidrs. Visi, kas runāja, uzstājās par to kāda nekārtība valda. Es ceru, ka prezidentūra saprat vēstījumu. Mēs eh, gribam, lai ziņojums būtu tik ātri, cik vien iespējams. Un arī tāpēc, ka juridiski mums tas ir jāsagatavo, tas ir kaut kas, ko. Mm, pašreizējā prezidentūra varbūt nav īsti aptvērusi, bet nākamā poļu prezidentūra, es ceru, to sapratīs. Un es ceru, ka nākamreiz, kad mums būs debātes, tad būs situācija pavisam citādi. Paldies! Paldies par to, ka izteicāties tik īsi Romevs kungs, un tagad, kā paredzēts, mums ir brīfings par vispārējo datu aizsardzības nolīgumu ar Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektori Fransuāzu Lebēlu. Es atgādinu, ka tas notiek aiz slēgtām durvīm, tāpēc lūdzu tiem, kam šeit nav atļauts uzturēties, kā slēgto durvju sanāksmi locekļiem, es jūs laipni aicinu iet ārā un mēs aicinām Lebelas kundzi lūdzu. Varat uzstāt uzstāties, man arī e, teica, ka mēs esam pārsnieguši tulku laiku, tāpēc mēs pateicamies tulkiem par to, ka viņi tomēr aizkavējās vairākas papildus minūtes, un varbūt šīs e, nākamās sanāksmes um, aiz slēgtām durvīm varētu notikt bez tulkojuma. Tad viss.